Dear Mr. Colleagues, ja kolēģis. Godātie kolēģi, labrīt. Vēlos uzreiz sākt ar Igaunijas finanšu ministra Tomasa Tuniste sveikšanu mūsu komitejā. Viņš ir pieņēmis uzaicinājumu ierasties pie mums un informēt par ļoti piezīme. Lūdzu apzinieties, ka tas nav pieņemams, ka sanāksim sāks ar 20 minūšu kavēšanos. Mums ir sistemātiska problēma ar sa darbu sākšanu laikā. Cilvēki šeit 25 minūtes jau gaida sanāksmes sākšanos, tā skaitā mūsu viesi. Es aicinu priekšsēdētāju ievērot to priekšsēdētājs. Jā, tik tiešām es atvainojos, ka 15 minūšu kavēšanos, eh, bet jūs redzēsiet, ka mēs nevienmēr tā darām. Tātad, ko es sacīju? Igaunijas prezidentūra ir devusi ievērojumu ieguldījumu virzoties uz priekšu vairākos ļoti svarīgos normatīvajos dosjē, tāpēc vēlos īpaši pateikties ministram, vēstniekam, visai komandai, kas ļoti efektīvi deva ieguldījumu mūsu darbības virzīšanā uz priekšu vairākās jomās. Īpaši vēlos izcelt trīs svarīgas dosjē, kas visi bija ļoti sarežģīti, un mēs sekmīgi noslēdzām darbu pie viņiem. Ļoti apmierinošā veidā, ne tikai attiecībā eh, FC2, kas bija sarežģīts, jo bija grūtības padomē, to mēs zinājām, bet eh, mums izdevās ievērot nospraustu termiņu un nonākt pie ļoti laba rezultāta. Tālāk IFRS 9, kur bija pātrinātā procedūra. Tiešām bija tāds pārbaudījums, vai šī pātrinātā procedūra darbosies un vai tas izdosies. Mums tas izdevās. Un tad man arī īpaši prieks par to, ka Igaunijas prezidentūra spēlēja svarīgu lomu pie naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas, kā jūs zinat, dosjē jau mēnešiem ilgi bija darba stadijā. Daudzi cilvēki jau sāka apšaubīt to, vai izdosies noslēgt darbu pie šīs dosjē. Tas izdevās ļoti sekmīgi. Un Tādējādi arī izdevās nodrošināt, ka Eiropā ir visefektīvākā naudas atmazgāšanas likumdošana. Un ministrs, protams, ne tikai koncentrēsies uz šiem trialogiem, bet runās par plašāku darbības jomu, kas Igaunijas prezidentūra padara par īpaši sekmīgu lūdzu. Ministra kungs, jums vārds. Paldies, Roberto. Uzrunāšu jūs angļu valodā, ja drīkst. Herā prezident. Un izmantošu tad drīzāk iespēju runāt savā dzimtajā igauņu valodā. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, tas man ir liels gods būt atkal šeit, Eiropas parlamentā, uh, ekon komitejā. Šodien es īsi prezentēšu progresu, ko mēs sasniedzām um, Igaunijas prezidentūras ietvaros Eiropas Savienības padomē. Sākšu ar īsu pārskatu par ekonomisko situāciju. Pēdējo sešu mēnešu laikā Eiropas Savienības ekonomika turpināja drošu izaugsmi Eiropas komisijas nesenais uh, rudens prognožu dokuments apstiprināja, ka 2017. gadā ekonomiskā izaugsme gan Eiropas Savienībā kopumā, gan Eirozonā pārsniedz plānoto. Šī pozitīvā tendence turpināsies 2018. un 2019. gadā, kaut gan nedaudz lēnākā tempā. Tāpat ir patīkami redzēt, ka šī izaugsme ir radījusi darba vietas. Bezdarba līmenis Eiropas Savienībā ir savā zemākajā punktā kopš 2009. gada. Ekonomiskā izaugsme ir palīdzējusi arī mazināt e, publisko deficītu. Pašreizējā pozitīvā ekonomiskā situācija rada uh, brīnišķīgas iespējas turpināt eh, veikt struktūrāls uzlabojumus mūsu ekonomikās, kā arī Eiropas ekonomiskās pārvaldības ietvarā. Līdz ar to esmu nonācis līdz Eiropas pusgadam, kas ir Eiropas Savienības ikgadējā politikas koordinācijas eh, programma vai process. Igaunijas prezidentūras ietvaros oktobrī padomē izvērtēja 2017. gada Eiropas pusgada veiksmi, mēģinot noskaidrot, ko varam mācīties un kā uzlabot to, kādā veidā dalība valstis īsteno uz valstīm orientētās ieteikumus. Šo gadu laikā procesi šajā pusgada programmā kļuvuši sekmīgāki, efektīvāki. Un ir radusies arī labāka izpratne par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras dalību valstis. Bet svarīgāk tas, ka īstenojumu, tas, kādā veidā tiek īstenot ieteikumi, joprojām nav pietiekami. Ir nepieciešams dalību valstīm uzņemties atbildību par reformām. Es ceru, ka visas iesaistītās puses e, novērtēs to, cik svarīgi ir īstenot ieteiktās reformas. Pirmkārt, jau šādas reformas ir pašu dalību valstu interesēs. Uh, Un es ceru, ka dalību valstis nevilcināsies īstenot šīs reformas. Tāpat es ceru, ka tas, ko mācāmies no šīs e, programmas, palīdzēs arī turpmāk uzlabot pašus procesus. 2018. gada Eiropas pusgads sākas kā parasti ar to, ka padome iepazinās ar komisijas sagatavo igadējo izaugsmes pētījumu. Tāpat arī uh, Um, alert mechanism report, šo ziņojumu par brīdināšanas mehānismu, un arī padomes ieteikumu projektu ekonomikas politika Eirozonā. Un to mēs apstiprinājām vakar Ekofin padomē 23. janvārā, janvārī, un tagad tas ir paredzēts apstiprināšanai Marta Eiropadomē. Šī gada rekomendācijas eh, aicinām īstenot reformas un politiku, kas atbalsta ilgspējīgu izaugsmi, liekot uzsvaru uz līdzsvarotu uz augstas kvalitātes eh, publisko finanšu izveidi, eh, kas atbalstītu investīcijas un veidotu ekonomisku noturību. Tāpat šajās rekomendācijās Eirozonas valstis tiek aicinātas ievērot pārsvarā neitrālu kopējo fiskālo nostāju, ir nepieciešams diferencēt fiskālos centienus Eirozonas valstīs, ņemot vērā fiskālo manevrēšanas iespēju un e, pastarpinātu ietekmi uz pārējām e, apkārt esošajām valstīm. Ir jāatrod iespēja rast līdzsvaru starp ilgspējību publisko finanšu jomā un atbalstu ekonomikai Tāpat ir nepieciešams izmantot labvēlīgos ekonomiskos apstākļus, lai veidotu fiskālos buferus, kas palīdzēs um, stiprināt ekonomiskās izaugsmas potenciālu. Tāpat ir nepieciešams um, strādāt pie tā, lai pabeigtu darbu pie Banku Savienības un Ekonomikas un Monetārās Savienības. Ir jāņem vērā nesenie komisijas priekšlikumu kopums un arī jānodrošina caurskatāmība tām dalībvalstīm, kas nav Eirozonā. Investīciju uzlabošana ir svarīga Eiropas Savienības politika. Pēc diezgan ilga stagnācijas perioda šobrīd investīcija apjoms Eiropas Savienībā sāk atkal pieaugt, galvenokārt eh, labvēlīgi finanšu apstākļu kontekstā. Lai gan jāsaka, ka privātā sektora investīcija apjoms joprojām ir diezgan zems. Man prieks, ka esam varējuši pārvarēt mūsu atšķirības eh, viedokļos ar Eiropas parlamentu un nonākt eh, pie tā, ka tiek pagarināta Eiropas strateģisko investīciju fonda darbība līdz 2020. gadam. Tā ir laba iniciatīva. Eh, fonds savu pirmos trīs pastāvēšanas gados pierādīja, ka ir ļoti noderīgs. Es uzskatu, ka paaugstinot investīciju mērķis un eh, sniedzot garantijas no Eiropas Savienības budžeta eh, ar ieguldījumu no Eiropas Investīciju bankas, fonds kļūs par ļoti noderīgu instrumentu, lai veicinātu tik ļoti nepieciešamo investīciju piesaidi. Debates par ekonomikas un monetāro savienības padziļināšanu turpinās jau labu laiku un esam redzējuši dažādas priešlikums un idejas par to, kā tālāk rīkoties. Šīs idejas nākuši gan no komisijas, gan no dalību valstīm. Lai virzītos uz priekšu diskusijās par šo ļoti svarīgo tematu, Igaunijas prezidentūra organizēja neformālu tikšanos finanšu ministriem Tallinā. Tas notika septembrī. Šī neformālā viedokļu apmaiņa palīdzēja veidot pamatus uh, lai tālāk gatavotos diskusijām decembra e Eirozonas samitā. Tagad darbs e, turpināsies attiecīgajos formātos, gan Eirogrupā, gan Ekofinā. Nav šaubu, ka e, Eiropas monet, e, ekonomikas monetārās savienības darba pabeigšana prasa ilgāku laiku, un pacietību, bet mums ir jāpanāk konkrēts progress atsevišķās svarīgās jomās jau īstermiņā. Mēs jau esam sasnieguši progresu vairākos dosjē saistībā ar ekonomikas un monetārās savienības tālāk virzību. Tā skaitā minām banku savienības pakete un priekšlikumu attiecībā uz kapitāla tirgus savienību. Banku savienība ir bijusi viena no galvenajām prioritātēm e- Igaunijas prezidentūrai. Uh, Tās ir vēl viens ilgtermiņa projekts, kas prasa atrast kopsaucēju saistībā ar vairākām savstarpēji saistītām, tehniski sarežģītām un arī politiski sensitīvām lietām. Tomēr mēs banku paketes kontekstā esam sasnieguši labu progresu. Tas ietver pasākumus, kuru mērķis ir samazināt risku banku sektorā kā vienojāmies 2016. gada jūnija ceļakartē, ir nepieciešams sasniegt ievērojumu progresu, pirms mēs varam sākt diskusijas par Eiropas depozītu apdrošināšanas schēmu, jeb EDIS, kas ir būtisks pīlārs ierosinātajā Banku Savienības arhitektūrā. Vēlos pieminēt divus normatīvos aktus, kas izgāja cauri pātrinātāju procedūrai, un e, tie ietvēra būtisks pasākums, lai samazinātu risku banku sektorā. Sākšu ar direktīvu attiecībā uz nenodrošinātu parādu instrumentu um, ranga veidošanu maksātnespējas procedūrā un regula par pagaidu pasākumiem lai pa sāktu pakāpeniski piemērot IFRS 9 ka, uh, regulatīvi noteikto kapitāla ietekmi. Abus juridiskos eh, abus tiesiskos aktus eh, padomu pieņēma decembrī pēc vienošanās panākšanas ar Eiropas parlamentu 25. oktobrī. Padoms darba grupas turpina strādāt pie citiem normatīviem priekšlikumiem saistībā ar Banku Savienību. Šie priekšlikumi ietver kapitāla prasību regulu un direktīvu, banku eh, atvesļošanās un noregulējumu direktīvu un regulu par vienoto noregulējumu mehānismu. Mēs turpināsim tehniskās diskusijas par šiem sarežģītajiem priekšlikumiem. Finanšu krīze un tām sakošais recesijas dažās valstīs bankām ir uh, licis uzkrāt ļoti daudz slikto kredītu, kas rada negatīvu pārobežu ietekmi un ietekmē arī to, kā tirgus uztver Eiropas Savienības banku sektoru. Un šāds liels slikto kredītu skaits var arī negatīvi ietekmēt investīcijas un tādējādi kavēt ekonomikas attīstību. Jūlijā padomu pieņēma rīcības plānu, lai risinātu slikto kredītu problēmu banku sektorā. Uh, kur ir ietverta vesela virkne politisku rīcību, lai samazinātu uzkrājumus ar sliktajiem kredītiem un e, novērstu tādu rašanos nākotnē. Tāpat padome piekrita regulāri pārskatīt šo jautājumu, lai sekotu tam, kā attīstās e, jautājums ar sliktiem kredītiem Eiropā un kādas darbības tiek īstenotas. Šobrīd komisija gatavo veselu paketi ar pasākumiem, lai īstenotu padomus pieņemto rīcības plānu slikto kredītu jautājumā. Mēs ceram sasniegt mūsu kopīgo mērķi, samazināt eh, finanšu fragmentāciju un veicināt kapitāla plūsmu vienotajā tirgū. Turklāt šiem pasākumiem var būt pozitīva ietekme uz šī brīža diskusijām par risku dalīšanu banku sektorā, it īpaši attiecībā uz atbalstu backstop vienotajam e, noregulējumu fondam un arī ierosināta e, Eiropas depozītu apdrošināšanas schēmai, par kurām vēl tehniskais darbs turpinās padomē. Turklāt Bez darba, kas tika veikts pie Banku Savienības, Igaunijas prezidentūra panāca progresu arī padomas darbā attiecībā uz kapitāla tirgus savienības veidošanu. Mums ir jāsamazina atkarība no bankām un jāveido priekšnosacījumus eh, dažādākiem finansēšanas kanālu izmantošanas eh, variantiem. Padomas darba grupas strādāja pie vairākiem dosjē finanšu pakalpojumu jomā. Pirmkārt jau jāmin ir uh, Eiropas tirgus infrastruktūras regulu, jeb EMIR. Šīs regulas mērķis ir palielināt samērīgumu un samazināt izmaksas eh, tiem, kas piedalās šai uh, eh, tirgus struktūrā, it īpaši mazajiem dalībniekiem. Mēs panācām vienošanos eh, padomē, un mēs esam gatavi sākt eh, trialogu sarunas tad, kad Eiropas parlaments būs tam gatavs. Tāpat esam sākuši diskusijas par priešlikumiem attiecībā uz uzraudzību, kas veicams trešo valstu galvenajiem līgumslēdzējiem, un tāpat arī attiecībā uz paneiropas pensiju produktiem, visai Eiropas pensiju produktiem, jeb PEP. E un eh, mēs ceram, ka Bulgārijas prezidentūra turpinās darbu pie šī jautājuma tikpat aktīvi. Tāpat svarīgs dosie šajā lomā ir stiprināt Eiropas Savienības noteikumi attiecībā uz naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas novēršanu. Mēs panācām vienošanos par šo direktīvu uzticības pilnā atmosfērā ar labu sadarbību no jums un jūsu kolēģiem Libe komitejā. Šī vienošanās tika panākta decembra beigās. Tagad tiesību aktu ir jāapstiprina abās iestādēs. Tas ir ievērojams solis uz priekšu Eiropas Savienības centienos novērst finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgu aktivitāšu finansēšanai. Šīs direktīvas mērķis cits starpā ir arī stiprināt caurskatāmības noteikumus, lai novērstu liela apjoma fondu slēpšanu, naudas līdzekļu slēpšanu. Tā ir daļa no komisijas rīcības plāna pret terorisma finansēšanu, kas tika pieņemts 2016. Eh, gadā pēc eh, vairākiem terorismu uzbrukumiem Eiropā. Tagad ļaujiet man pateikt dažus vārdus par nodokļu jomu. Viens no mūsu lielākajiem sasniegumiem pēdējā pusgadā bija saraksta izveidošana ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jomā. Šī saraksta mērķis bija nevis veikt vienreizēju pasākumu, bet gan regulāri pārskatīt šo sarakstu nākamajos gados, un esam mm, pārliecināts, ka Bulgārijas prezidentūra izmantos izveidoto procedūru, lai to tālāk arī turpinātu. Tāpat vēlos mm, pieminēt to, kāds sarežģījums rada peļņas aplikšana ar nodokli, peļņas, kas izriet no digitālās ekonomikas. Mums ir nepieciešams pielāgot eh, likumdošanu nodokļu jomā, lai tā būtu piemērota arī digitālajai jomai. Līdz ar to jāpiemina ECOFIN decembra padomes eh, secinājums attiecībā uz peļņas aplikšanu ar nodokli, eh, ja šī peļņa iziet digitālās ekonomikas. Mēs ceram, ka Tas atvērs jaunas iespējas eh, patērētājiem un veicinās mazajiem uzņēmumiem iespēju strādāt pārobežu kontekstā. Un ar to vēlos arī noslēgt savu prezentāciju. Paldies par uzmanību un gaidu jūsu jautājumus. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies par paveikto darbu, par sadarbību ar Eiropas parlamentu. Pirmais Burkhards Balts. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Arī es vēlētos no sirds pateikties jums personīgi, bet arī jūsu valstī kopumā par, manuprāt, lieliski aizvedīto prezidentūru. Tā bija jūsu valsts pirmā prezidentūra un uzskatu, ka pēdējos mēnešos jūs tiešām strādājat lieliski. Vēlos uzdot tikai vienu īsu jautājumu. Tās man ļoti interesē. Jūs runājat par igadējo izaugsmas pētījumu, ko e, padomē Ekofin arī e, pabeidza ar secinājumu pieņemšanu vakar kur jūs kopā ar citām dalību valstīm izcēlāt, ka uz valstīm or, eh, orientētajiem ieteikumiem eh, šie, eh, šo ieteikumu īstenošana, respektīvi, nav pietiekama. Un jūs jau arī paskaidrojāt, ka ņemot vērā ekonomikas situāciju Eiropas Savienībā, kas ir ļoti labvēlīga, Šobrīd būtu īstais laiks, piemērotākais laiks īstenot reformas. Jūsu valsts, Igaunija, jau gadiem ilgi uzlā, uzrāda labus uh, rezultātus, tīpaši attiecībā uz šo ieteikumu īstenošanu. Tātad deficīts zem 10%. Tad jautājums ir, Kāds ir jūsu veiksmes noslēpums jūsu valdībai, jūsu valstī? Paldies! Aitäh küsimuse eest! Paldies par šo jautājumu! Jā, pašreizējā ekonomiskā situācija. ļauj valstīm, kuras uh, varbūt ir piedzīvojušas uh, grūtības uh, sabalansējot uh, budžetus, uh, šīs valstis tagad to var darīt. Igaunijas uh, pieeja jau vēsturiski ir bijusi tāda, ka mēs ievērojam principu, ka ja ir pieņemti noteikumi, tad visiem tie ir arī jāievēro. Un tikai uh, tad pēc tam mēs varam uh, domāt par jaunu noteikumu vai normu pieņemšanu. Uh, No Igaunijas eh, viedokļa varu tikai norādīt, ka gadu gaitā mēs esam eh, pierā, balstījušies uz principu, kā aizņemta nauda piedar kādam citam. Un eh, mēs esam centušies uh, apstiprināt uh, līdzsvarotu budžetu. Un uh, ekonomikas uh, krīzes laikā mēs izmantojām, protams, rezerves, bet mēs arī ievērojami samazinājām izdevumus. Un uh, ar gandarījumu varu teikt, ka mūsu sabiedrība saprata to, ka ir jāsamazina izdevumi šādā situācijā. Uh, un līdz ar to mūsu valsts parāds ir mazāks par 10% no IKP, kas ir ļoti zems līmenis. Un, manuprāt, tas ir viens no zemākiem līmeņiem Eiropas Savienības un ESAO dalību valstu starpā. Un mums ir arī uzkrājumi. Viena no mūsu prioritātēm ir uh, ekonomikas attīstības stimulēšana. Mēs uh, vēlamies izmantot struktūra fondus uh, pēc iespējas uh, labi, lai tie rosinātu būtiskas pārmaiņas un stimulētu ekonomikas izaugsmi. mēs arī atbalstām izpēti un attīstību. Paldies! Saka Pervāns Beres. Jūsu valstī ir uh, pamatota reputācija, ka jūs uh, ļoti atbalstāt uh, digitālo ekonomiku. Jūs prezidentūras laikā pat tiks arī kods īpašs samits par šo tēmatu. Un Eh, arī decembrā padomē tika apstiprināts secinājumi par eh, nodokļiem digitālajā ekonomikā. Jūs arī to pieminējāt savā runā. Bet eh, jūs varbūt arī piekritīsiet domai, ka digitālās tehnoloģijas pamatos pārveido mūsu ekonomiku, uh, un kā izveidot atbilstošu nodokļu sistēmu, kas būtu piemērota digitālai ekonomikai. Un tas nenozīmē atkāpties no mūsu pieejas, ka nodokļiem ir jābūt tādiem, kas ir saskaņot ar ekonomikas attīstību tiek runāts par uh, specifiskiem nodokļiem noteiktām uh, platformām, bet tāpat laikā uh, nekas netiek teikts par to, ka ir jāmaina uzņēmumu nodokļu sistēma, lai to pieskaņotu digitālajai ekonomikai. Paldies! Jā, mūsu prezidentūras laikā mēs uh, strādājām pie digitālās ekonomikas uh, nodokļu jautājuma, un tā bija viena no mūsu prezidentūras prioritātēm. Un mēs tai pievērsām lielu uzmanību savā darbā. mēs un uh, Eiropas valsts kopumā uh, šo situāciju izprot tā, ka pastāvošie uh, nodokļu sistēmas principi šobrīd ir jāpārskata. Tie ir pastāvējuši gadu desmitus, un līdz šim nodokļi tika uzlikti balstoties uz uzņēmuma uh, atrašanās vietu, bet tā kā attīstās digitālās tehnoloģijas un ekonomika, uzņēmumam vairs nav jāatrodas kādā konkrētā valstī. Šis uzņēmums var atrasties datorā vai planšetē vai vēl kaut kur citur. Un Līdz ar to uh, uzņēmumi, kas godīgi maksā nodokļus, uh, konkurences ziņā nonāk ļoti neizdevīgā situācijā, jo šie uzņēmumi maksā nodokļus, bet viņu konkurenti, kas uh, strādā tajā pašā valstī, nodokļus nemaksā. Tiem, šiem uzņēmumiem nav jāmaksā nodokļi. Tieši tādēļ es uh, patiesi atbalstu Francijas iniciatīvu. Rasta daudz ātrākus risinājumus, ja mēs uh, nevaram panākt rezultātus pasaules mērogā, ESAO ietvaros un uh, ekofina uh, pamatnostāja ir tāda, ka mēs dodam priekšroku globālam risinājumam, kas varētu balstīties uz ienākumu nodokli. Bet, ja mēs konstatēsim, ka nav iespējams panākt uh, ātri šādu vienošanos, tad Eiropas Savienība uh, kopumā, nevis katra dalība valsts atsevišķi, varētu virzīties uz priekšu. Šī platforma tiks prezentēta pavasarī SAO sanāksmē. Paldies! Ronen Lērners kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, ministra kungs, par ļoti interesanto runu. E, Igaunija atrodas uh, digitalizācijas avangardā. Un uh, viena no jūsu prioritātēm bija digitāla Eiropa. Igaunija ir kā paraugs uh, citām uh, valstīm, uh, kur plaši tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas, arī sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā. Un uh, teorētiski šī iespēja ir lieliska, lai pie, nodrošinātu sabiedriskos pakalpojumus pat maz apdzīvotās teritorijās ar nelielām izmaksām. Uh, jautājums, kā jūs nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret pilsoņiem eh, digitālajā jomā. Jā, pilsoņiem ir nepieciešamas eh, prasmes, valoda, jāspēj izmantot planšete vai eh, viedu tālrunis un gribu jautāt, ko Igauni ir darījusi, lai palīdzētu gados veciem uh, cilvēkiem vai tiem, kam nav nekādu digitālo prasmi, kā šie cilvēki var piekļūt digitāliem pakalpojumiem. Paldies! Paldies par jautājumu! Jā, patiesi Igaunija ir izvēlējusies pēc iespējas plašu elektronisko risinājumu izmantošanu. Mēs esam ietaupījuši tūkstošiem darba stundu, esam arī saglabājuši dabu. Un, kas ir vēl svarīgāk, administratīvās procedūras ir ļoti vienkāršotas. Piemēram, nodokļu darācijas aizpildīšana prasa vienu vai divas minūtes, ja nav jāsniedz papildu informācija. Mūsu nodokļu iestādes jau ir aizpildījušas veidlapu, un jums ir tikai jāpārbauda veidlapā iekļautā informācija, un viss ir uh, kārtībā. Tāpat mūs, mēs uh, esam uh, strādājuši pie tā, lai uh, pilsoņiem pēc iespējas atvieglotu saziņu ar valsts iestādēm. Un šī sistēma jau gadiem strādā ļoti veiksmīgi un uh, palīdz visiem būt vienā informācijas telpā. Arī uh, Tāpat tiek pieņemti uh, tiesību akti un tie tiek parakstīti, tiek iesniegti dokumenti. Jautājums, kā garantēt, lai internets būtu pieejams visiem? Pēdējo gadu laikā ir uh, mūsu prioritāte bijusi platjoslas interneta pieslēguma nodrošināšana visiem gan uh, jauniešiem, gan gados veciem cilvēkiem. Tāpat mēs īstenojam arī dažādas apmācības programmas cilvēkiem, kuri vēlas uh, apgūt uh, prasmes, kas nepieciešams datoru izmantošanai. Jauniešiem š, tas ir viegli izdarāms, viņi jau to visu prot. Uh, bet vai mēs to vēlamies vai nē, līdztekus e-pārvaldei pastāv uh, gados veciem cilvēkiem doties arī uz reāli pastāvošu biroju, kur viņi var saņemt palīdzību. Paldies, Lara Monstremūza. Paldies. Sveicu jūs uh, parlamentā, Tonistes kungs, es piekrītu Burkhārdam Balcam par to, ka Igaunijas prezidentūra ir bijusi ļoti veiksmīga prezidentūra Eiropas uh, Savienībā. Un šeit um, nav runa par valsts lielumu, bet gan par uh, paraugu praksi piemēram, kā Somija ir uh, vadošās pozīcijās izglītības jomā, Zviedrija pārvarēja finanšu krīzi 90. gados viena, uh, viena gada laikā, Dānijā ļoti veiksmīgi darbojas um, darb, darba tirgus, tātad jūs uh, jau pieminējāt uh, e-pārvaldes sistēmu, kas darbojas Igaunijā. Gribētu zināt, kādas ir nākotnes perspektīvas šai jomā, un otrkārt, ko jūs domājat par iespējamu uzņēmumu nodokļu harmonizāciju Eiropas Savienībā jo tas ir ļoti ietekmīgs instruments mazām valstīm, lai stimulētu ekonomikas attīstību. Un tas ir būtiski šīm valstīm, lai tās varētu saglabāt savas vadošās pozīcijas noteiktās jomās. Paldies! Paldies par jautājumu! ja mēs uzskatām, ka katrai Eiropas Savienības valstī ir savs veiksmes stāsts, bet arī ir savas uh, grūtības, problēmas un ir ļoti labi apmainīties ar šo informāciju savā starpā. Ekofin sanāksmēs mums ir notikušas vairākas diskusijas, kurās dalību valstis runāja par uh, sasniegto izglītības jomā vai uh, nodokļu reformu īstenošanu. Un uh, mūs arī informēja šīs valsts par reformu rezultātiem. Runājot par kopējo uzņēmumu nodokļu bāzi, šis jautājums e, dažas valstis skar vairāk nekā citas. dažas valstis e, nevēlas mainīt savu nodokļu sistēmu, jo šo valstu, valstu, šīs valsts uzskata, ka šī sistēma darbojas ļoti veiksmīgi. Uh, Es uzskatu, ka mums šai jautājumā būtu jāvirzās uz priekšu straujāk. Par e-pakalpojumiem. Un e, jānozīm, jānorāda, ka progress šai jomā mums ir bijis ļoti būtisks. Mēs esam arī attīstījuši e rezidentu programmu. Un tādējādi esam arī spējuši samazināt birokrātiju. Citu valstu pilsoņiem, kuri vēlas uh, piedalīties Igaunijas ekonomikas attīstībā un dot savu ieguldījumu. Tas nav vērsts, šī sistēma nav paredzēta, lai varētu izvairīties no nodokļu nomaksas, bet gluži vienkārši, lai visiem būtu vienādi noteikumi spēkā. Paldies! Nākamais runātājs Dimitrus Papadīmuls. Paldies, ministra kungs, par to, ka esat pie mums atnācis vēlos arī norādīt, ka Igaunijas prezidentūras bilance ir pozitīva. Tomēr man ir pāris jautājumi, ko vēlos jums uzdot. Pirmkārt, Banku Savienība un tās uh, izveide un kas uh, notiek ar trešo pīlāru, proti Eiropas depozītu uh, apdrošināšanas sistēma. Jūsu mērķis bija samazināt risku banku sektorā. Jā, es piekrītu, ka jums ir izdevies uh, samazināt risku zināmā mērā, bet uh, kopīga risku uzņemšanās, kas uh, komisijas prāti ir ļoti būtiska, lai varētu pabeigt Banku Savienības izveidi, absolūti nav pavirzīsies uz priekšu. Un bez trešā pīlāra uh, nevar pastāvēt šāda Banku Savienība. Visi ekonomisti, uh, gan Eiropas komisija, gan Eiropas centrālā banka norāda, ka šis ir tas brīdis, kad Eir, e, e Banku Savienībai būtu jātīstās turpmāk, lai Eirozona būtu labāk sagatavojusies e, pārvarēt kaut kādas potenciālas krīzes vai recensiju, kas varētu atkal e, rasties nākotnē jautājums, ar kādām problēmām jūs saskārāties, kādēļ jūs šajā jautājumā nespējāt pavirzīties uz priekšu attiecībā uz risku pārdali? Kuras dalību valstis bremzē šo procesu? Kura jo šo priekšlikumu atbalsta gan uh, Eiropas komisija, gan Centrālā banka, gan liela daļa Eiropas parlamenta deputātā. Tad kuras ir šīs dalībās, kas to visu kavē? Nākamais jautājums ir uh, izvairīšanās no nodokļiem. Jūsu prezidentūras laikā mēs piedzīvojām uh, paradīzes dokumentu skandālu. Pirms gada notika Panamas uh, dokumentu skandāls. Un tas viss liecina par to, ka mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība, harmonizācija un aktīvāka cīņa pret eh, šo plašo parādību, kas nāk par sliktu godīgajiem nodokļu maksātājiem, kur ir vairākums eh, mūsu iedzīvotāji, bet tiek nodarīts arī milzīgs eh, kaitējums gan dalību valstīm, gan Eiropas Savienībai, jo uh, netiek gūti nodokļu ieņēmumi. Komis, šo, šos pasākums atbalsta dalību valstu liela daļa. Komisija arī veic uh, piesardzīgs pasākums šajā virzienā, bet tā tad viss šī problēma slēpjās dalību valstīs. Padomē. Aitäh küsimuse eest või? Paldies par jautājumu būtībā vairākiem jautājumiem. E, kā jau teicu iepriekš, Banku savienība bija viena no Igaunijas prezidentūras prioritātēm. Un mēs e, daudz līdzekļu tur ieguldījām. Un, e, kā teicu jau savos ievadvārdos, mums izdevās pavirzīties uz priekšu divās jomās. Banku savienības um, kontekstā, bet, diemžēl, prezidentūras laikā mums neizdevās panākt vienošanos ekofinā. Uh, raugoties uz uh, dalībvalstīm, Ekofinā. Tad eh, redzams, ka ir dažādi viedokļi vairums eh, dalību valstu domā, ka pirmām kārtām mums jātiek galā ar eh, riska samazināšanu. Un pēc tam jārisina backstop jautājums un noguldījuma apdrošināšanas schēma Es personīgi domāju, ka Es ceru, ka Bulgārijai izdosies noslēgt šo procesu, jo liela darba daļa jau ir paveikta. Un jau martā šis jautājums atgriežas Ekofina darba kārtībā. Un tad mēs varēsim turpināt ar noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Problēma ir tāda, ka mums eh, ir liels dalībvalsts skaits, eh, daudz dažādu viedokļu, dažādas bažas. Un dažas eh, dalībvalsts ir satraukušās par uh, par sliktiem aizdevumiem un uh, uh ir uh, tāds uzskats, ka riska samazināšana tieši ir galvenā prioritāte un tāpēc uh, mums ir nepieciešama vienprātība nodokļu jautājumos. Tālāk. par šo melno sarakstu. Nu, arī tur mēs esam pavirzījušies uz priekšu. Tas izdevās diezgan ātri, un man ir prieks, ka mums izdevās uh, apstiprināt to mūsu prezidentūras beigās. Doma šeit ir uh, nesodīt valsts ar šo sarakstu, bet uh, aicināt šīs valstis sadarboties ar Eiropas Savienību Un eh, man ir prieks, kā vairākas valsts ir ieinteresētas sadarboties ar Eiropas uh, sadarbību. Un uh, ir izteikti solījumi visaugstākajā līmenī, ka šīs valsts, šie partneri arī uh, mainīs savus nodokļu režīmus, lai izvairītos no tā, ka viņi tiek iekļaut šajā sarakstā. Paldies! Paldies! Svenskī Golds nākošais! Eh, sveicu jūs, ministra kungs. Man ir divi jautājumi. Pirmais par eh, nodokļu paradīžu melno sarakstu, eh, kuru mēs šobrīd izstrādājam. Kā jūs zinat, ir zudusi, mazinājušies šī ticamība, jo dažas valsts ļoti ātri tika iekļautas pelēkajā sarakstā, bet no otras puses mums vajadzētu pozitīvi vērtēt to, ka valsts ir apņēmības pilnas veikt izmē, izmaiņas. Bet nelēma ir tāda, ka tas viss ir necaurskatāmi. Mēs nezinām, kura valsts ir tikusi izvērtēta dalību valstu kodeksa grupā, kādā veidā tas ir noticis, un nezinām, kādas izmaiņas ir, ir veikuši tās valsts, kas ir pelēkajā sarakstā. Igaunija ir uh, valsts, kas ir par caurskatāmību. Vai jūs varētu mm, izdarīt kaut kādu apņemšanos un arī veicināt to, lai šie novērtēšanas ziņojumi būtu publiski pieejami un uh, tas, uh, ko ir apņēmušās darīt šīs valsts, kas ir pelēkajā sarakstā, ko, ko tās ir apņēmušās darīt. Un otrām kārtām vienmēr ir interesanti aplūkot uh, mājas lapa šīm nodokļu paradīzēm. Nula uh, procenti uh, uzņēmumu ienākumu nodoklis, jā, jo mums ir 0% uh, ieņēmumu uh, likme uh, saglabātajā peļņai, ieturētajā peļņai. Man ar to nav īpaši problēma, ja vien tas tiek izmantots uh, biznesa darbībai lokālā mērogā. Bet varbūt jūs varētu mums dot kaut kādus statistiku par uzņēmumiem, kas ir uz Igaunijā un kas maksā nodokļus Igaunijā, bet kur šī reālā labuma saņēmēja ir kaut kur citur. Un vai jūs varētu tiekt arī statistiku par šiem galīgā labuma ieguvējiem, lai redzētu, vai to var izmantot, lai izvairītos no nodokļu nemaksāšanas? tātad izvairīties no nodokļu maksāšanas. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem! Runājot par uh, nesadarbojošām valstīm, tad tas ir jāsaka delikāts jautājums. Protams, mēs atbalstam caurskatāmību, bet mums ir jābūt arī uzmanīgiem. Jo tas nav jautājums tikai par mūsu vēlmēm, bet mums ir jāņem vērā arī attiecīgo valstu vēlmes un nepieciešamības esam vienojušies, nu, kā jau es teicu iepriekš, tās valsts, kuras uh, dod tādus augstu līmeņu solījumus, uh, ka tās veiks izmaiņas nodokļu sistēmā, tās netiek iekļauts melnajā sarakstā. Un, ja tās ir melnajā sarakstā, tad, ja tās izpilda zināmas nosacījums, tad tās tiek izņemtas no šī melnā saraksta. Uh, nolūks te ir mm, panākt, lai trešās valstis sadarbojas ar Eiropas Savienību. Uh, nevis uh, nu, nostādīt šīs valstis tādā nērtā pozīcijā. Un jāsaka, ka ekspertu līmenī ļoti cieši tiek vērots tas, vai valsts pilda savas saistības, un ja nē, tad attiecīgi valsts atkal atgriež šajā melnajā sarakstā. Pār Igaunijas nodokļu sistēmu. Pēļņa netiek izņemta ārā. Bet atbildiet lūdzu uz man pirmo jautājumu, saka Gigalda kungs. Jautājums ir par šiem novērtēšanas ziņojumiem, turpina Gigalda kungs, un šīs apņemšanās vēstules attiecībā tātad uz izmaiņām, vai to varētu padarīt publiski pieejamu? Ah, aitäh, see ei ole jah kahjuks. Jā, paldies. Turpina Tonistis kungs. Varbūt neesmu kompetentā persona, lai varētu atbildēt uz šo jautājumu. Tur tik tiešām nepieciešams ekspertu viedoklis. Domāju, ka runājot par šiem melniem sarakstiem, padomes uh, secinājumos ir pietiekami daudz informācijas jau par to, lai garantētu caurskatāmību. Protams, ja jūs vēlaties, mēs varam iedziļināties eh, detaļās, pārunāt šo jautājumu tālāk, bet mums ir eh, jāņem vērā arī sabiedrības intereses un arī citu pušu intereses. Cerams, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. À, ah, jā, un tad otru jautājumu daļu atvainojos, saka runātājs. uzņēmumu nolūks, protams, ir būt eh, peļņu. Un um, izņemt arī dividendes, ja viņi nevēlas eh, veikt jaunas investīcijas vai paplašināt uzņēmumu. Tādā ziņā pēļņa tiek uh, izņemta ar dividendēm, kas uh, tiek uh, aplikts ar uh, ieņēmuma nodokli. Tātad nodoklis tiek maksāts. Igaunija ir eh, palielinājusi savus ieņēmumus. Eh, tad, kad tika izveidot sistēma pirms vairākiem gadiem, bija tāds eh, pieņēmums, ka varbūt peļņa tiks slēpta, bet tagad ir skaidrs, ka uzņēmumiem nav interesētība to darīt, un viņi izņem dividendus un maksā nodokļus. Es nevaru sniegt jums nekādu statistiku tagad uz vietas. Un tātad dot jums konkrētus skaitļus. par to, kā uh, reālā labuma gūvēji uh, ārzemēs izmanto uh, savās interesēs šo nodokļu sistēmu. Biznesiem, uzņēmiem ir jāuzvedas, jārīkojas atbilstoši nodokļu likumiem, kas ir Igaunijā, un Igaunijā jāsaka, mums nav te liels problēmas. Vai jūs varētu atsūtīt mums šo statistiku, prasa Gigoldkungs? kungs? Tā tad labi, priekšsēdētājs saka, jūs iesūtīsiet rakstisku jautājumu, nu, jebkurā gadījumā. Runāt par jautājumu pirmo daļu ir jānodrošina visu pušu interešu aizsardzība, arī sabiedrības viedokļu intereses un parlamentārās intereses, nu, tās nevienmēr sakrīt ar to pušu interesēm, kuras pārkāpja likumu, bet, nu, labi. no FDD, FDD par par m, mm, grupas eh, Kapelskundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies finanšu ministra kungam, vēlos izteikt jums atzinību, jūsu prezidentūra bija ļoti profesionāla, tā kā mēs vēlētos redzēt. Jūs savā uzrunā pareizi norādījāt, ka šobrīd Eiropā mēs redzam pozitīvu tendenci, ekonomisko izaugsmi, arī uzlabojums saistībā ar investīcijām un tiek labāk izmantots darba tirgus potenciāls. Jūs arī norādījat, ka vajadzētu izmantot izaugsmas potenciālu un veid, veidot tādu kā buferi. Un digitālā ekonomika, kur īrija uzrāda, kur jū, es atvainojos, jūsu valsts uzrāda īpašu potenciālu, um, īpaši kompetenci banku jomā, maksājumu veikšanā un uh, digitālās uh, banku uh, sek, uh, darbības jomās, jūs jau to visu norādījāt. Ir vairākas lietas, ko Igaunijas prezidentūra neatrisināja. Pirmkārt, jau pakalpojumu paketi E, e-rezidences programma tieši būtu labākais piemērs īstenošanai. Tālāk PVN režīms e-grāmatām un e-publikācijām. Un treškārt nodokļu plānošanas starpnieku e, informācijas publiskošana. Tas būtu ļoti noderīgi lielākai caurskatāmībai un izmaksu samazināšanai. Šie trīs dosie kopā ar vēl dažiem dosiem no enerģētikas joms, piemēram, elektronisko komunikāciju datu aizsardzības principu autortiesību direktīva vai digitālā satura direktīva tagad tiek nodota Bulgārijas prezidentūrai. Mans jautājums jums ir, ko jūs ieteiktu Bulgāriem, lai lab, e, nonāktu pie sekmēm īstenošanā? Otrs jautājums. Tas jau tika pieminēts. Saraksts ar uh, jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos. Jūsu uh, prezidentūrā tas bija viens no lielākajiem sasniegumiem. 2017. gada decembrī nāk klajā ar šo melno sarakstu, kas tagad kas tagad pēc viena mēneša tikai astoņas valsts eh, jau tiek svītros no saraksts ar visu cieņu, tas ir grūti saprotams. Varbūt jūs varat mūs norādīt, priekšsēdētājs pārtrauc runātā, jums ir jābeidz uzstāšanās.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 sākot ar saistošiem noteikumiem nodokļu konsultantiem un starpniekiem, arī attiecībā uz um, informācijas atspūgļošanu un takseši. Šis priekšlikums tika e, publicēts tieši pirms mūsu prezidentūras sākuma. Tas ir ļoti sarežģīts priekšlikums Daudzi jautājumi ir eh, padziļināti jāizdiskutē. Mēs par šo priekšlikumu runājām daudzās eh, sanāksmēs un eh, nācām klajā ar diviem kompromisu priekšlikumiem, bet, kā jūs zinat, prezidentūra ilgs tikai sešus mēnešus. Tā ka mums vienkārši nepietika laika, lai panāktu pie galīgā slēdziena. Es uzskatu, ka priekšlikums ir gatavs e, nākošai prezidentūrai Bulgārijai tā, lai viņi varētu to novest līdz galīgam rezultātam. Tālāk runājot par PVN noteikumiem. Elektronisko grāmatu, elektronisko publikāciju, aplikšana ar nodokļiem. Tad, diemžēl, tā ir viena no tēmām Mm, kur divas dalībvalstis nevar panākt vienošanos, jo mums ir nepieciešama vienprātība šajā jautājumā. Nu, tur mēs vienkārši nevaram pavirzīties uz priekšu. Tur tika spērti soļi jau Maltas eh, prezidentūras laikā. Mm, viņi centās eh, panākt vienošanos, eh, bet, nu, diemžēl mēs nevarējām pavirzīties uz priekšu arī šajā dosijā. Jautājums par eh, melno sarakstu. Tik tiešām no vienas puses varam teikt, ka eh, astoņas valsts ir eh, izņemtas no saraksta, nu, tas ir, tā ir vājuma izpausme no otras puses, tas arī atkal ir stiprais moments šim sarakstam, jo, jo mēs saprotam, ka uh, jurisdikcijas vēlas sadarboties ar Eiropas Savienību un valstis, kas baidās, ka tās nonāks šajā sarakstā vai kuras jau ir nonākušas šajā sarakstā, ir veikušas eh, būtisks pasākums, lai mainītu savus, eh, savus sistēmas un lai tās tiktu izņemtas no šī saraksta. Un tā tas ir. Lūdeks Nīdermājers. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu pievienoties tiem, kas eh, sveica jūsu valsti pateicoties par ļoti labu prezidentūru, man ir viens jautājums par vienu tādu ļoti būtisku priekšlikumu, un tas ir CC, CTB. Es pieņemu, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un tur nevar paredzēt, ka tas tiks atrisināts vienas prezidentūras laikā, bet es gribētu dzirdēt jūsu personīgo viedokli un otrām kārtām arī uh, jūsu prognozi, kā jūs domājat, kā šis dosie tiks eh, virzīt uz priekšu turpmākajos mēnešos. Paldies! Paldies! Jā, tik tiešām. Igaunijas prezidentūras laikā mēs eh, izskatījām arī CCTB priekšlikumu, mēs eh, izskatījām šī priekšlikuma pirmo lasījumu un mm, noslēdzām izskatīšanu pantu pa pantam par 1 eh, līdz 5 sadaļai. Tāpat laikā mēs sākām diskusijas par Eh, digitālās ekonomikas mm, nodokļu režīmu, un tas ir tieši saistīts ar CCTD, CCTB priekšlikumu. Un šai sakarībā mēs um, panācām, tātad nonācām pie padomas secinājumiem, kur tika izskatītas eh, iespējas digitālās ekonomikas nodokļu režīmu jomā. Uh, E, tēma ir ļoti sarežģīta, un esmu pārliecināts, ka diskusijas par to vēl turpināsies. Dalību valstīm ir dažādas pozīcijas šajā jautājumā. Es personīgi uzskatu, ka mēs varēsim kaut kādu panākt pie vienošanās šajā jautājumā, bet, diemžēl, mans personīgais viedoklis šeit nav būtisks. Paldies! Paldies, uh, Fernandes uh, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pievienoties tiem, kas uh, sveic jūs prezidentūru. Un vēlreiz gribētu runāt par to, cik uh, svarīgi ir virzīt uz priekšu banku savienību. Man liekas, ka mums jau ceturto reizi notiek debats par to, Eh, kā mazināt risku un eh, kā to savstarpēji uzņemties, jo tādas iniciatīvas kā ETS, nu, tas ir priekšlikums ne tikai riska eh, kopīgā dalīšanai, bet arī tas ir priekšlikums un doma sistēmiskā riska mazināšanai. Tā tad, ko mēs cenšamies sama, panākt? Ja te ir priekšlikums samazināt eh, šo risku, no nu, jebkurā gadījumā jūs esat teikuši, ka, teicis, ka ir panākts eh, būtisks progress riska samazināšanas pakotnē. Eh, gan padomē, gan parlamentā liels darbs ir veikts pie šīs regulas. Tomēr, kā mans kolēģis Papadimulis kungs teica, tomēr ļoti maz, maz ir panākts iedes sakarībā. Mans jautājums ir Kā jūs uzskatāt, kā ir virzījušās sarunas tehniskā līmenī? Es zinu, ka politiskā līmenī nesam uh, eh, daudz ko sasnieguši, bet eh, tā tad jautājums tieši par šo, par šo tehnisko līmeni. Un es vēlreiz un vēlreiz gribu jautāt, kādas ir problēmas, kuras valsts ir atbildīgas par uh, šo um, sastingušo pozīciju, kā mēs varētu to visu atkal iekustināt. Tas varbūt izklausās eh, kaut kā dīvaini, ka mēs eh, marinam, mazinām riskus, bet eh, Edis tieši priekš tam ir paredzēts, lai tiktu mazināts risks. Tātad gribētu zināt, kā notiek diskusijas tehniskajā līmenī. Paldies par šo jautājumu. Kā jau es teicu, Runājot par banku savienību. Banku savienība ir bijusi ļoti svarīga tēma Igaunijas prezidentūrai, un mēs tur liels resursus veltījām, lai šo jautājumu izskatītu. Šīs diskusijas eh, tika pārunātas, eh, gan, šī, šis jautājums tika pārunāts gandrīz katrā ekofina sēdē. Un eh, Jā, ir skaidrs, ka dalību valstīm ir dažādi viedokļi. Jā, šajā jautājumā ir dalību valsts, kas uzskata, ka e, šī kopīga riska sadalīšana, tas ir vissvarīgākais, tātad visbūtiskākais e, panākums, uz ko būtu jātiec. Citas valsts uzskata, ka vispirms vajadzētu mazināt riskus un pēc tam tos e, tātad kopīgi uzņemties un darboties arī tas. Par um, Tehnisko darbu un noguldījumu garantēšanas uh, schēmu darbs ir turpinājies, uh, prioritāte un tieši bija riska samazināšanas metodas, kā mēs zinām, uh, šis darbs ir labi virzījies uz priekšu, un Igaunija ir virzījusi uz priekšu ceļa karti, par ko mēs panācām vienošanos 16. gadā, un jāsaka, ka Eh, ar parlamentu panācām vienošanās par eh, parādu instrumentiem un maksātnespējas procedūrām. Tāpat arī dosie par pārējas eh, vienošanos attiecībā uz IFRS un kapitāla prasībām, bet Nu, viss ir atkarīgs no tā, kuras vai kura dalību valstu viedokli vai viedoklis mēs ņemam kā pamat, kā es teicu, dalību valstu viedokli atšķiras, eh, ziemeļvalsts varbūt ir vairāk konservatīvas un eh, dienvidu ehm, dalību valstis vairāk uzskata, ka riska kopīga dalīšana ir eh, tas ceļš, kā vajadzētu virzīties uz priekšu. Mēs esam centušies rast kompromisu, bet tehniskā līmenī mēs esam strādājuši ļoti cītīgi un turpināsim arī to darīt šajā jautājumā. Thank you, Paul Tank. Paul Tanks. Thank you, Chair, and thank you, Minister, for being here with us. Paldies, eh, ka esat šodien mūsu vidū. Paldies arī par um, Igaunijas prezidentūras eh, paveikto, to mēs ļoti novērtējam īpaši, jo tāpēc, ka um, esmu konstatējis, ka Igaunijas prezidentūra kuloros ir strādājusi pie ļoti sarežģītiem jautājumiem arī CCTB un um, nodokļu sistēmā. Nodokļi arī ir ļoti sarežģīti, jo Eiropas Savienībā tomēr tā ir liela iespēja. Tā kā man bija prieks dzirdēt jūsu personīgo viedokli. Jūs teicāt, ka jūs domājat, ka jūs varētu panākt uh, vienošanos. Un kāpēc nē? Mēs. Uh, Redzam arī, ka jaunā topošā Vācijas valdība ļoti atklāti ir atbalstījusi ideju, ka nepieciešama mm, kopīga Eiropas mm, nodokļu bāze, arī minimālā nodokļa likme. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kur jūs saskatāt iespējas panākt šo vienošanos. Tāds ir mans pirmais jautājums, un otrais jautājums Jūs tāpat arī esat redzējuši, kāda ir dinamika attiecībā uz digitālajiem nodok nodokļiem digitālajā jomā. Desmit valstis uh, uh ir parakstījuši šo vēstuli, ko Ronald Mērs, uh, Francijas uh, finanšu ministrs, izstrādājis. Vai jūs domājat, ka viedokļa atšķirības tur varētu pārvarēt arī tuvākā nākotnē, un vai Eiropai vajadzētu uzņemties vadošo lomu? Nu, tas ir tāds politisks jautājums, vai Eiropai vajadzētu kļūt par šo līderu Um, līderi um, digitālajā jomā. Mēs nevaram gaidīt uz amerikāņiem no ECD, ka tas notiks. Uh, Eiropai šeit būtu jāuzņemas vadošā loma, man tā šķiet. Paldies! Paldies par jautājumu! Igaunija ir daudz strādājusi pie uh, eh, CCTB jautājuma. Es neiedziļināšos detaļās, kur mēs panācām vienošanos, jo prezidentūras laikā notika vēlēšanas dažās dalību valstīs. Un, protams, tas eh, vienmēr uh, padara vienošanās panākšanu vēl sarežģītāku. Jaunas valdības, koalīcijas, tapšanas procesā tas nozīmē, ka ministriem vēl nav mandāti, un uh, tas nenozīmē, ka viņi noteikti ir pret kaut ko, bet, nu, vienkārši tā tas notiek. Un šī iemesla pēc dažas no iespējamām šīm vienošanām prasīja vairāk laika, nekā varbūt to sākotnēji paredzējām. Nodokļi digitālajā ekonomikā, protams, izšķiroši svarīgs jautājums. Eiropā mēs esam to iekļāvuši savā darba kārtībā. Un tieši tāpēc, ka Eiropa pie tā ķērās klāt. Arī tagad OECD izjūt spiedienu. Eiropas Savienības dalībvalstis dažkārt nesaprot, ka labākais risinājums būtu uh, globāla nodokļu vienošanās. Es pozitīvi vērtēju dalību valstu iniciatīvu. Tā tad ir dalību valsts, kas vēlas šo ātro procesu, kas vēlas virzīties uz priekšu ātrāk, tā tad esmu par šo risinājumu un tā tik tiešām ir viena no iespējamām alternatīvām. Tā tad virzīties uz priekšu, varbūt tādā pagaidu režīmā Eiropā. Un šādā gadījumā kopīga rīcība Eiropas līmenī tam noteikti būtu dodam priekšroku. Līdz mēs varēsim panākt uh, tādu vispārīgu vienošanos par uh, nodokļiem digitālajā ekonomikā pasaulē. Paldies! Thank you. Last speaker, Kostas Mavridis. Pēdējais runātājs Kostas Mavridis. Haristo, Right here. Paldies, priekšsēdētāji! Sākšu ar jautājumu. Tas ir saistīts ar sociālajiem indikatoriem, sociālajiem indeksiem. Tas, manuprāt, bija viens no galvenajiem punktiem samitā Gēteburgā. Tobrīd mums sacīja, ka šie sociālie indeksi ir jāiestrādā Eiropas pusgada programmā. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Otrs jautājums. ETIS e, problēma. Par to jau runāja citi kolēģi pirms manis. Savas uzrunas sākumā jūs runājāt par nepieciešamību sasniegt pietiekamu progresu Eiropas Banku Savienības kontekstā. Jā, es jums piekrītu, ir sasniegts pietiekams progress, mums ir tagad iespējas finansēt banku darbību Mums ir direktīva saistībā ar banku darbības konsolidāciju, bet jautājums, ko vēlos uzdot jums, ir šāds. Kāda ir patiesie iemesli? Es nerunāju par tehniskiem argumentiem, bet patiesie iemesli, kāpēc mēs nevaram pabeigt darbu pie trešā pīlāra jo jau no pirmā brīža tā bija neatņemama Eiropas Bankas Savienības daļa. Jo, ja mēs ieslīgsim tehniskos argumentos, protams, jā, ir tehniski argumenti gan par labu, gan pret uh, Eh, šo pīlāru, tāpat kā attiecībā uz pirmajiem diviem pīlāriem. Bet varbūt jūs varat atklāti mums pateikt, kāpēc mēs nevaram sasniegt progresu attiecībā uz trešo pīlāru. Tas ir jautājums, kas mums visiem ir ļoti svarīgs, jo ir zināmas aizdomas, ka mums vēlāk nāksies risināt problēmas, kuras mēs eh, atļāvāmies neatrisināt Banku Savienības kontekstā. Paldies par uzdoto jautājumu. Sākšu ar sociālajiem indikatoriem eh, saistībā ar Gēteborgu un vēlmi iekļaut sociālos indikātors Eiropas pusgada programmā. Mums jāskatās uz šo procesu kopumā. Eiropas pusgads ir uzlabots, rekomendācijas ir daudz mērķtiecīgākas, precīzākas. Ja tā tik tiešām ir, mēs neesam sasnieguši visus plānotos rezultātus, un arī īstenošana šiem ieteikumiem vai rekomendācijām varētu būt labāka. Sociālajiem indikatoriem, protams, ka ir sava loma šajā procesā. Diemžēl šobrīd nevarēšu veikt analīzi attiecībā uz to, cik liela ir šo indikātoru loma un cik tālu mēs esam pavirzījušies attiecībā uz principiem, kas tika apspriesti Gēteborgā. Kas attiecas uz trešo pīlāru Eiropas depozītu apdrošināšanas schēmu, ja bez. Lieta ir tāda, ka pie galda sēž, kā jūs zinat, ļoti daudzas dalību valstis. Un katrai no šīm dalību valstīm, katrai valdībai ir savs elektorāts ar savām atšķirīgām problēmām, bet mums pie galda ir jānonāk pie uh, vienprātīga lēmuma. Man liekas, ka esam vienojušies virzīties uz priekšu soli pa solim, sākot ar riska mazināšanu un Pēc tam, cerams, paralēli mēs varēsim turpināt ar nākamajiem soļiem. Ja mēs cenšamies izdarīt visu vienlaicīgi, tad nekur īsti netiksim. Nu, tā vismaz es skatos uz šo situāciju. Un esmu pārliecināts, ka šādā veidā mēs nonāksim pie vienošanās arī attiecībā uz Edis. Paldies! Paldies! Mēs ceram, ka tā tik tiešām arī būs. Paldies par šo lielisko viedokļu apmaiņu. Mēs zinām un dzirdējām, ka visas politiskās grupas izteica jums atzinību par jūsu prezidentūras darbu. Varu tikai atkārtot šo vērtējumu prezidentūra bija sekmīga. Un, protams, mūsu sadarbība turpināsies arī jums, turpinot darbu kā ministram Ekofin padomē, un ceru, ka eh, šī sadarbība turpināsies veiksmīgi. Paldies! Bulgarian. We need to, to do the announcements. What Your colleagues, very quickly, some announcements. Daži paziņojumi pavisam īsi pirms pārējiem pie nākamā punkta darba kārtībā, kur uzskatām par pieņemtu. Par koordinatoru lēmumiem 14. decembrī mēs atlikām nominācijas attiecībā uz AMS e paketi. Oh, sorry. Uh, it is... PVN pakete, protams, es atvainojos, jā, saka priekšsarētājs, par PVN uh, paketi. To vakar mēs piešķīrām, tātad to, par to būs atsevišķi paziņojums. IDD Quick Fix, tas būs EPP. EBA atrašanās vieta, tas būs EPP un sociāldemokrātiem kopā, darba grupu kalendārs, finanšu palīdzību dar, darba grupa misija uz Atēnas pirms vasaras pārtraukuma, arī pēcprogrammas valstis būs jāizvērtē Konkurences darba grupa darba programma tika apstiprināta, IFRS grupa kalendārs principā tika apmir, e, apstiprināts, un sekretariātam ir jānosaka pirmie datumi pirmām trim sanāksmēm. Tālāk e, misijas un delegācijas. Francija 4 EPP, 3 sociāldemokrāti, tā skaitā priekšsēdētājs 1 ECR, 1 ALDE. Tur ir izmaiņas jau. Bet nu, tas bija iepriekšējais lēmums Bāzeles vizīte. 16 deputāti, 6 EPP, 5 sociāldemokrāti, 1 ECR, 1 ALDE, 1 GOE, 1 Zaļie, 1 ENF, ECB, 12 deputāti, 4 EPP, 4 sociāldemokrāti, 1 ECR, 1 ALDE, 1 GOE, 1 Zaļie. Uzklausīšana Eirogrupas priekšsēdētājiem un Eirogrupas darba grupas priekšsēdētājiem sekretariātam ir jānosaka datumi, kad tas ir iespējams Eiropas parlamenta pārstāvi nozīmēšana Eiropas statistikas e, konsultatīvajā komitejā. Koordinatoriem tiek e, lūgts iesūtīt savus priekšlikums kandidātam, ekonomiskā pārvaldība, ekonsesiju programma, kas tiek organizēta parlamentārās nedēļas ietvaros, ir apstiprināta. Koordināti vienojas arī par tālāk darbību attiecībā uz komisijas EMS paketi koordinatoriem tiek aicināts izteikt savus uh, ierosinājumus tematiem deleģēto aktu un citu īstenošanas eh, pak, uh, pasākumu izskatīšanai. Ilgspējīgas finanses uh, tiek vienoš, uh, panākt vienošanās uh, veikt uh, uzklausīšanu attiecībā uz augst līmeņa grupas priekšsēdētāju uh, uzklausīšanu. Uh, Brexit koordinātori apsprieda progresu par darba metodām, Eh, koordinatori lēma arī par tālāku rīcību attiecībā uz rezolūciju B80598 un eh, Eiropas revīzijas palāta koordinatori iesniedz sekretariātam ierosinājumus attiecībā uz darba programmu 19. gadam. Eh, Eiropas Savienības un ASV apdrošināšanas un paradrošināšanas vienošanās rekomendācijas Tur termiņš bija 14. decembris, neviens grozījums netika iesniegts. Un tie bija visi paziņojumi. Tagad varam virzīties tālāk. Piektais darba kārtības punkts mūsu darba kārtībā. Dalību valstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums. Tā, tā, tā ir IDD direktīva. Ar mūsu rezolūciju mēs prasījām atlikt piemērošanas datumu. Ar lielu vairākumu to apstiprinājām, uzsākām dialogu ar padomu. Kā jūs zinat, lai šis pasākums būtu efektīvs, mums ir nepieciešams pilnībā koordinēt to visu ar padomi. Padomi norādīja, ka vēlas vairākus grozījumus. Un kurus es kā tāpat kā referents uzskatu par saprātīgiem. Mums jālem par procedūru, jo vienkāršotā procedūra saskaņā ar 50. 50. pantu otro punktu eh, būtu īstenojama, bet mūsu referents jūs informēs detalizētāk. Werner, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! laika ziņā šī ļoti sarežģīta procedūra. Vēlos pateikties jums personīgi un arī sekretariātam par to, ka sagatavošanas darbi tika veikti tādā veidā, ka mums vismaz izdevās eh, ar zināmu juridisku noteiktību pārcelt eh, šos termiņus. Tas, ka komisija pārāk lē, lēni un vēlu lēma par tiesību aktiem un vēlāk arī par grozījumiem pirmā līmeņa tiesību aktos, uh, nenorāda uz labu sadarbību starp parlamentu nenorāda uz to, ka sekmīgi notiktu komisijas lēmumu pieņemšana. Komisija vēlējās to prezentēt pirms vasaras pārtraukuma, un tad tas viss aizkavējās, tad nāca deleģētais tiesība akts, un tad arī mūsu prasītie grozījumi Tas viss bija ļoti vēlu. Vispirms par deleģēto tiesību aktu. Šeit mēs ierosinājām, um, lai tas nestātos spēkā, tur nekāda grozījuma nebija, runa ir par diviem uh, punktiem. 6, 3, Un arī norādes, eh, ko mēs eh, trīs punktos varam arī balsot. Tātad, ko tad mēs ierosinājām mainīt? Eh, īstenošanas termiņi no 23. februāra uz 1. oktobru šogad. Mēs kopā ar priekšsarētāju uzskatījām, ka ņemot vērā, ka komisija pati ir nokavējusi sākotnējos termiņus, ir paliek pārāk īsts laiks, lai nonāktu pie saprātīga regulējuma. Deleģētā tiesība aktā uh, Mēs tad e, meklējām piekrišanu no visām iesaistītām pusēm, gan no nozares puses, gan apdrošinātājiem, gan patērētājiem, lai tas viss būtu spēkā ar 18. gada 1. oktobri. Tur problēma nav. Tomēr debatēs padomē 15 no 28 dalību valstīm izteica vēlmi, ka īstenošanas, eh, piemērošanas datums dalību valstīm arī tiktu atlikts no 23. februāra uz, kā viņi ierosina, 1. jūliju šogad pārcelt. Šis priekšlikums man liekas loģisks kaut arī divas lielākas valstis nebija sajūsmā, Francija un Vācija konkrēti. Tomēr eh, apvienotā karaliste, Itālija un citas uzskatīja, ka arī šis termiņš ir attiecīgi jāpielāgo. Tomēr tiesiskais priekšlikums, direktīvas grozījums ir attiecīgi nepieciešams no komisijas puses. Komisija šo grozījumu priekšlikumu ir iesniegus diezgan vēlu atkal jāsaka, tikai 20. decembrī. Tur mums neviena sēde vairs nebija paredzēta. Ja tas būtu nedēļa agrāk bijusi, nu, tad mēs to būtu paspējuši pēdējā sanāksmē pirms Ziemassvētku pauzes. Nu, šobrīd es to neko nevaru mainīt. Jāsaka, ka komisijas vadība savā gudrībā lēma rīkoties tieši šādi. Un tad e, šeit tiek ierosināts pirmajā pantā mainīt piemērošanas datumu dalību valstīs uz 1. jūliju, 2018. gads īstenošanas e, termiņš citiem 1. oktobris. Un kas ir svarīgākais, otrajā pantā ir rakstīts, tam ir e, jātiek piemērotam ar atpakaļējošu spēku no 23. februāra. Tātad šī direktīva stāsies spēkā ar atpakaļējošu spēku no 23. februāra. Kāpēc tas ir nepieciešams? Starp mūsu lēmumu pieņemšanu nākamajā Strasbūras nedēļā saskaņā ar iekšējiem noteikumiem vienojoties parlamentam, padomēji un komisijai ir jābūt pauzei. Līdz ar to agrākais, ka to var izdarīt, ir 28. februāris un 1. marts. Tas ir, kā jūs redzat, pēc 23. februāra. Līdz ar to sešas dienas ir juridiska nenoteiktība. Nu, tad juridiskais dienests ir ierosinājuši šādu risinājumu, kas, acīm redzot, ir pietiekams, lai lietotājiem dotu pietiekamu pārliecību, ka šajās sešās dienās neradīsies eh, zaudējumi. Uh, Tāds ir iesniegtais priekšlikums, un ja neviens neiebilst, tad mēs to varētu arī iekļaut rītdien balsošanas sarakstā, un tad nākamajā nedēļā varētu par to lemt kopā ar citiem lēmumiem par eh, piemērošanas datumu pārcelšanu. Kopā ar piekrišanu deleģētajiem tiesību aktiem Un eh, šīm piemērošanas datu maiņām, eh, nu, manuprāt, eh, tur nevajadzētu būt nekādām problēmām. Un pēdējā piezīme. Vakar man bija saruna ar atbildīgajiem finanšu atašēju, ar atbildīgo Bulgārijas finanšu atašēju, un viņš apliecināja, ka Bulgārijas prezidentūra ļoti saulēcīgi vēlas noslēgt darbu arī padomē pie šī dosie, tā kā no viņa puses arī ir piekrišana. Paldies vēlreiz par eh, dažādo atbalstu, kas tika sniegts, un mēs tad eh, ceram, varēsim bez lielākām problēmām to visu arī apstiprināt. Paldies, Langenkungs, par jūsu vadošo lomu un spēju atrisināt ļoti sarežģītu situāciju, kuru neradījām mēs, bet domāju, ka parlaments ļoti saprātīgi risinājumu ir atradis. Es runāju arī tagad savas, savas grupas vārdā. Jūs ļoti precīzi aprakstījāt grozījumu būtību Tad, ko grozījumi, kur prasa padomu, mums ir nepieciešams saskaņot lietas, jo savādāk mēs e, nespēsim ievērot termiņus. Un ir svarīgi uzsvērt, ka kompromisa panākšanai starp visām dalību valstīm padomei arī ir jāizdara viss, lai tās dalību valsts, kas ir gatavas, var rīkoties jau agrāk. Tā kā tā ir problēma, kas bija padoms iekšienē, tagad tā ir atrisināta un padomu pilnībā atbalsta šo priekšlikumu. Un mēs varam panākt pilnīgu vienprātību starp abiem līdzlikuma devējiem. Un šī retroaktīvās piemērošanas norma, tā atrisinās arī šo problēmu ar šīm dažām dienām ka pat mūsu eh, spēja rīkoties ātri nepalīdz atrisināt šo problēmu. Un jautājums, vai komisija varētu iedot mums vienu nedēļu ātrāk iedot šo dokumentu, tad nu, mēs no šīs problēmas būtu izvarījušies, bet lai nu kā, eh, paldies komisijai, ka šīs priekšlikums ir nonāca līdz mums. Mēs zinām, ka šie lēmumi ir bieži sarežģīti, eh, iestrēguši dažādos šīs ēkas stāvos. Mums bija jānogaida, kamēr dokumenti e, iziet cauri pa kāpnēm, pa liftiem uz augšu, uz leju, un līdz beidzot nonāca līdz mums. Un mēs tagad varam arī tirgus operatoriem radīt pietiekamu skaidrību un noteiktību. Rītdien mēs vispirms balsosim uh, Nē, šo pēcpusdienu, šo pēcpusdienu atvainojos, mēs balsosim par iebildumu necelšanu un paralēli uzsāksim 50.2 eh, pānta procedūru, kas nozīmē, ka referents eh, sagatavo grozījums, kas sakrīt ar padomus grozījumiem, protams, lai mūsu pozīcijas būtu saskaņotas un ne, nebūtu vajadzīgs trialogs, jo abi teksti būs identiski. Un tad mums ir septiņas nedēļas iespējama iebilduma celšanai, pēc kura uh, teksts tiek uzskatīts par pieņemtu. Un padome paralēli dara to pašu, mēs tad varam izvairīties no trialoga un publicēt tekstu oficiālajā vēstnesī dažas dienas pēc nospraustā termiņa, un problēma būs atrisināta. Tā kā es uh, atbalstu referenta nostāju, padomas nostāju, un, protams, mēs atbalstam arī balsojumu, pār, kas šodien paredzēts par iebildumu necelšanu. Tas tāds apliecinājums pragmatiskai, loģiskai pieejai, ko likumdevēji var izmantot, un Eiropa dažkārt var rīkoties ātri. Jā, jā, es zinu. Dosim, protams, vēlāk arī vārdu komisijai pēc ēnu referentiem. ECR neredzu Ešliju Foksu, Sofiju Intveldu arī neredzu. Īstenībā nevienu no ēnu referentiem neredzu. Tad varu dot vārdu komisijai. E, lūdzu, vārds jums. Uh, thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji Galtjērī. Vēlējos pateikties referentam Langenkungam par viņa pausto atbalstu. Mēs cenšamies ievērot uh, Eiropas parlamenta rezolūcijā teikto par IDD uh, piemērošanu. Mēs uh, diemžēl konstatējam, ka daži apdrošināšanas izplatītāji, tīpaši vidēja lieluma uh, izplatītāji, varētu piedzīvot tehniskas uh, grūtības uh, direktīvas saulēcīgai īstenošanai, un mēs piekritām uh, atlikt uz uh, vēlāku laiku direktīvas spēkā stāšanos, un bija arī zināmas problēmas ar mūsu darba grafiku, un tādēļ šīs priekšlikums tika pieņemts ar nelielu aizkavēšanos. Mēs tagad um, pieņemam zināšanai dažu padomes locekļu pausto viedokli un arī mm, ekonu komitejas mm, mums nosūtīto vēstuli. Mēs ceram, ka būs iespējams rast pragmātisku un mm, visām pusēm noderīgu risinājumu. Liels paldies! Vai jūs vēlaties vērnēt teikt kādus noslēgumu vārdus? Paldies par atbalstu! Vēlos uh, vēlreiz uzsākt uzsvērt, ka ar ekonu priekšsēdētāju un sekretariātu atbalstu nebūtu iespējams īstenot šo ideju, nodrošināt juridisko noteiktību. Nu, un tad rīt pēcpusdienā vajadzētu būt, šodienas pēcpusdienā būtu jābalso. Kad tad tiks balsots? Vispār netiks balsots, nu vēl jo labāk. Šodien mēs balsojam tikai par iebildumu, saka priekšsēdētājs, un tad 50. pānta otrā uh, daļas uh, procedūrā uh, šis priekšlikums tiks automātiski apstiprināts, izņemot to gadījumu, ja būs iebildumi no noteikta skaita deputātu un politisko grupu. Paldies, un tagad. Okay. Now. Tagad mums būs piecu minūšu pārtraukums sēdē.

Dear colleagues, godātie kolēģi, sāksim darbu atkal. Es sveicu mūsu sēdē Bulgārijas finanšu ministru un ekofinu priekšsēdētāju Vladislavu Goranovu. Pateicamies jums par to, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu mūs iepazīstināt ar Bulgārijas prezidentūras uh, prioritātēm um, ekon uh, jomā. Mums jau ir cieša sadarbība izveidojas ar, ar Bulgārijas uh, prezidentūras pārstāvjiem. Un mēs uh, varam jūs uzteikt par sagatavoto darba programmu un par sadarbību ar mūsu komiteju. Esmu pārliecināts, ka mums arī turpmāk būs ļoti laba sadarbība. Vēlu panākumus jūsu prezidentūrai. Jūsu panākumi būs mūsu panākumi, jo mēs zinām, ka jūsu prezidentūras laikā tiks izskatīti vairāk ļoti būtiski jautājumi, dosjē Uh, vispārējā pieeja tiks apstiprināta šiem uh, dosie un uh, tiks uzsāktas sarunas. Um, mēs jau esam uzsākuši veiksmīgu darbu par apdrošināšanas izplatīšanas direktīvu, lai saskaņotu mūsu abu uh, dokumentus, ievērotu saspringtos termiņus. Pateicamies jums par atbalstu. Pirms dodu vārdu jums, es arī vēlētos norādīt, ka šis ir svarīgs brīdis arī izveidojot mūsu ceļakārti ekonomiskās monetārās savienības izveidas pabeigšanai. Tās apliecina mūsu valūtas stabilitāti, kas ir izturējusi krīzi, ir pēc pie, pieļauto kļūdu labošanas Eiropas pozīcijas ir nostiprinājušās un jūsu valsts ir paudusi vēlmi pievienoties eiro, un es uzskatu, ka tā liecina par jūsu eh, gudru eh, rīcību un par to, ka eiro ir spēcīgs kā valūta. Un mēs atbalstām Bulgārijas prezidentūras projektu. Tagad, dārgais Vladislav, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Tūlīt pāriešu uz bulgāru valodu, pateicos par šo ielūgumu, un es tagad jūs informēšu par Bulgārijas prezidentūras prioritātēm. Priekšsēdētāji, godātie ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputāti, Bulgārija uh, jau 11 gadus uh, ir uh, lielajā Eiropas saimē, un turpmāko 6 mēnešus mēs uh, būsim prezidējošā valsts uh, Eiro padomē. Tā ir liela atbildība, un es jūs iepazīstināšu ar uh, Bulgārijas prezidentūras prioritātēm ekonomikas un uh, Uh, monetārijos jautājumos. Mēs uh, līgumos ir uh, ierakstīts tas, ka ir jāīsteno konstruktīvs dialogs starp padomu un parlamentu, kā līdz likuma devēja iestādēm. Ir, uh, mēs esam iegājuši stabilas ekonomiskās izaugsmes periodā, ir uzlabojusies situācija darba tirgu un ir labvēlīgi finanšu nosacījumi. Tāpat laikā mēs uh, saskaramies arī ar uh, noteiktiem uh, izaicinājumiem. Mums ir jāpārvar šie izaicinājumi, lai nodrošinātu vispārēju finansiālo stabilitāti un ilgtermiņa izaugsmi. Uh, un nodarbinātība Eiropas Savienībā. Gribu jums apliecināt, ka Bulgārijas prezidentūra turpinās darbu pie ekonomiskās monetārās savienības padziļināšanas un šādās jomās konkrēti banku savienības pabeigšana, kapitāla tirgus savienības virzīšana uz priekšu. Uh, Tāpat uh, attiecībā uz uh, fiskāliem noteikumiem, fiskālās kapacitātes izveidi un tāpat notiks viedokļa apmaiņa par Eiropas stabilitātes mehānisma nākotni. Mēs, mūsu prioritāte ir nostiprināt banku savienību, mēs paredzam padziļināt, paplašināt ceļakarti, uh, veicot precīzi soļus attiecībā uz riska mazināšanu un uh, sadali. Un mēs uh, rosināsim uh, debates par backstopu banku savienībai un um, Eiropas stabilitātes mehānisma potenciālo lomu. Ir er, Eh, fiskā, eh, mums ir jāturpina pie fiskālo noteikumu attīstības un īstenošanas un uh, līgumu par stabilitāti koordināšanu un pārvaldību transponēšanu Eiropas Savienības tiesību aktos. Jūnijā padome, Eiropa padome apstiprinās uh, Uh, ceļa kārtī Eiro ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanai. Lāmas un kungi, Bulgārijas prezidentūra centīsies nodrošināt 2018. gada ekonomiskās koordinācijas ciklību Eiropas pusgada uh, veiksmīgu īstenošanu. Vakar padome apstiprināja secinājumus par gada izaugsmas pārskatu un brīdinājuma mehānisma e, ziņojumu. Ir paredzēts e, šā gada martā noturēt tematiskas debates starp finanšu ministriem pār 17. gada rekomendāciju īstenošanu e, īpaši akcents tiek likts uz darba ražīgumu celšanu un uh, uh, padome un Eiropa padome jūnijā uh, apstiprinās valstīm specifiskus ieteikumus 2018. un 2019. gadam, lai veicinātu struktūrālo reformu īstenošanu un investīciju rosināšanu Eiropas Savienībā. Mēs arī apstiprināsim, diskutēsim par Eiropas nākotni, lai veidotu uh, ietvaru ekonomiskās monetārās savienības pabeigšanai. Uh, ņemot vērā piecu prezidentu ziņojuma galvenās prioritātes. Kā jau es minēju, viena no pašreizējām prioritātēm ir samazināt risku banku sistēmā, un svarīgs elements šajā procesā ir uh, komisijas priekšlikumi, kas tika iesniegt 2016. gada novembrī, bet vēl ir neatrisināti jautājumi šai kontekstā. Bulgārijas prezidentūra ir apņēmusies pēc iespējas panākt līdzsvarot kompromisu par šiem jautājumiem un cer uzsākt drīz sarunas ar parlamentu šis uh, jautājums ir ļoti būtisks, jo tas ir visu Eiropas uh, Savienības pilsoņu un banku uh, nozars interesēs. Un mēs uh, vēlamies izveidot banku noguldījumu apdrošināšanas sistēmu. debatēm par šīs sistēmas izveidi sāksies tad, kad būs sasniegts pietiekams progress uh, riska samazināšanas jomā. Pašreiz uh, tikai eirozonas dalību valstis uh, ir uh, iekļaut šai banku Savienībā, bet um, mēs uzskatām, ka durvis ir atvērtas arī citām dalību valstīm, kuras vēlētos pievienoties. Uh, tāpat mēs strādāsim arī pie tā, kā nostiprināt uh, tirgus ne banku finanses. Uh, Eh, strādāsim pie centrālajiem eh, darījumu partneriem un eh, attiecībā uz noteikumiem par trešo pušu, trešo valstu centrālajiem darīgumu partneriem. Tāpat mēs strādāsim pie visu Eiropas pensiju produkta izveides, lai sasniegtu pēc iespējas ātru progresu un uzsāktu arī diskusijas par Eiropas uh, Uh, finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšanu un prudenciālā režīma, jauna prudenciālā režīma noteikšanu investīciju firmām. Uh, attiecībā uz sarunu uh, mandātu, tātad ir apstiprināts decembrī pagājušajā gadā mandāts par Eiropas uh, Eh, tirgus infrastruktūras regulēšanu un esam gatavi sākt sarunas ar parlamentu. Eh, vēl ļoti svarīga prioritāte pilsoņiem un uzņēmiem ir nodokļu eh, sistēma. Un mēs gribētu gribētu norādīt, ka mūsu prioritātes ir uh, piesaistīt investīcijas, nodrošināt ekonomikas izaugsmu, nodrošināt uh, caurskatāmību vienetajā tirgu un nodrošinot arī uh, godīgu uh, nodokļu uh, nomaksu un uh, vērsties pret uh, agresīvu nodokļu plānošanu, nodrošināt uh, nodokļu caurskatāmību. Tāpat svarīgs jautājums ir PV, vienotas PVN zonas izveidošana pārobežu tirzniecībai. Ir nepieciešami efektīvi instrumenti, lai nodrošinātu integrētu PVN pārvaldību un stiprinātu sadarbību starp dalību valstu uh, Uh, nodokļu iestādēm ciņā pret PVN krāpšanu. Mēs arī turpināsim darbu pie kopējās kor, uh, no, uzņēmuma nodokļu bāzes. Uh, nodokļu sistēma digitālajā ekonomikā arī ir ļoti nopietnas un svarīgs temats. Varu jūs apliecināt, ka mēs sekojam to, um, kā komisija gatavo līgumu likumdošanas priekšlikumu, un mēs centīsimies sasniegt ātru progresu. Bulgārijas prezidentūras laikā mēs arī uh, esam paredzējuši panākt kopīgo nostāju par uh, administratīvās sadarbības direktīvu attiecībā uz automātisku informācijas apmaiņu. Eh, vēl viena galvenā prioritāte ir Eiropas eh, kopīgā nesadarbīgo jurisdikciju sāraksta eh, darbība. Dāmas un kungi, es minēju mūsu prioritātes galvenās mūsu prezidentūrai un es uzskatu, ka ļoti svarīgi uh, Uh, nodrošināt informācijas apmaiņas ar padomu parlamentu un sadarbību. Eiropas parlaments ir vienīgā uh, iestāde Eiropas Savienībā, kurā ir tieši ievēlēti deputāti un parlamentam ir izšķiroša loma. Paldies! Liels paldies! par jūsu labo un izsmeļošo prezentāciju, arī par jūsu lepniem vārdiem par Eiropas parlamentu. Un pirmais uzstāsies tagad Burkhards Bals. Paldies, priekšsādētāji, ministra kungs. Uh, sveicam jūs sirsnīgi ekon komitejā. Liels prieks ar jums tikties, vēlos vēlēt jums panākumus gan personiski, gan jūsu valstī prezidentūras laikā un visā 2018. gadā. Man ir divi jautājumi. Vai jūs varētu mums nedaudz sīkāk paskaidrot, kā eh, jūsu prezidentūra uh, ir paredzējis atbalstīt sarunas ar apvienoto karalisti par Brexitu, tīpaši finanšu pakalpojumu, finanšu politiskajā jomā, kādas prioritātes tiek izvirzītas. Un otrs jautājums. Pirms pāris dienām dzirdēju jūsu premjerministra paziņojumu, ka jūsu valsts vēlas pievienoties Eirozonai minētie uh, skaitļi un kas mums ir zināmi, ir ļoti iespaidīgi. Tomēr ir zināmas bažas par to, ka vēl uh, ir uh, jāveic noteikti pasākumi. Piemēram, komisārs Moskovišī ir norādījis, ka valstī jāpaukstina darba ražīgums, uh, jāpalielina ārvalstu investīciju apjoms un arī daudz vairāk jādara cīņā pret korupciju. Vai jūs mums varētu sniegt nelielu pārskatu par to, kādi konkrēti pasākumi ir plānoti šai sakarā. Paldies! Lūdzu, jūs varat atbildēt uz Balts kunga jautājumu. Paldies par šiem jautājumiem. Sākšu apgrieztā secībā. Es uh, man vieglāk runāt par uh, situāciju Bulgārijā šobrīd. Protams, mums Eirozona un Schengena ir iespēja uh, turpmāk, uh, turpināt integrāciju Eiropas Savienības struktūrās. Pastāv zināmas aizdomas. Uh, par to, ka mēs it kā gribot iegūt lētas dividendes no mūsu iestājas. Gribu jums apliecināt to, ka e, saskaņā ar Eirostat datiem mēs esam e, valsts, kas ievēro finanšu noteikumus. Pagājušā gadsimta 90. gadu mācības, e, kad notika e, Eh, pārēja no sociālisma uz uh, tirgus ekonomiku eh, ir tāda, ka mums ir jāievēro stingra disciplīna, mums Bulgārijas leva ir piesaistīta eiro, mums ir 1997. gadā tika ieviests valūtas. Ka padomes uh, režīms, un toreiz mēs bijām piesaistījuši Levu uh, Vācijas markai, bet pēc tam, kad tika ieviests eiro, mm, leva tika piesaistīta eiro, un tā tas jau ir 20 gadus. Apmaiņas kurs ir 1,995,3, tieši tas pats kurs, ar kādu vācu marka tika konvertēta eiro. Bulgārija tiek uzskatīta kā mazāk konkurētspējīga valsts, bet tas neatbilst patiesībai. Mūsu centrālai bankai nav emisijas funkciju, tāpat kā tas ir Eiropas centrālai bankai. Mēs uh, esam jau integrējušies Eirozonas asins rites sistēmā, it kā svešķermenis, bet uh, mums jau ir ietekme uz Eirozonu un mūs ietekme arī ECB politika. Mēs nezinām, kas, kam būtu jānāk pa priekšu. Vai nu jāpanāk uh, atbilstoši konverģents un jāpievienojas Eirozonai, vai Uh, eirozonas uh, dalību valstīm būtu jāstiprina uzticība mūsu ekonomikā un mums būtu jāpiesaista ārvalstu investīcijas, lai veicinātu konverģenci. Viena no veiksmīgākajām Eiropas Savienības politikām ir uh, kohēzijas politika. Mēs vēlamies pievienoties Eirozonai, bet mēs tāpat laikā nevēlamies steigties. Mums ir izstrādāta stratēģija, mēs runājam par dalību ērēm bet pievienošanās eirozonai varētu tikt uzskatīt arī par kohēzijas politiku, it īpaši tādēļ, ka mēs neapdraudam, neradam risku Eiropas monetārai politikai. Gluži pretēji, Bulgārija ir valsts, kurai ir trešais zemākais valsts parāda līmenis un mūsu pār, budžeta pārpalikums ir aptuveni 1% no IKP. Runājot par finanšu noteikumu ievērošanu, mēs būtu drīzāk pozitīvs piemērs, nevis negatīvs piemērs. Jā, Fernandes kungs. Alfreds Sants. Um, Alfreds Sants nākošais. Paldies, priekšsādātāji! Sveicu ministru kungu, vēlam uh, veiksmi jūs prezidentūrai. Nesenākā ekonomiskā situācijas novērtēšana parāda, ka ekonomiskā, mm, uh, ekonomikas stiprināšanās Eirozonā mm, un Eiropas Savienībā uh, pieaug. Ņemot vērā šos ekonomiskos uzlabojumus, vairs nav jēga izmantot taupības argumentāciju un uh, Um, uzlabot uh, pirktspēju, tāpat laikā uzlabojot lielo uzņēmumu um, situāciju. Uh, algu izaugsme uh, dod ekonomikas izausmes, samazina agrīgā pieprasījumu un paaugstina dzīves standartus. Vai tad nav pienācis laiks, jūsuprāt, prasīt, lai, teiksim, par 5% tiktu palas, pa, palielināts nacionālās minimālās algas? Uh, tas eh, vienādotu, izlīdzinātu šos konkurētspējas spiedienu, un tas arī būtu ļoti labi, lai sasniegtu mērķus, eh, ņemot vērā tos eh, instrumentus, ko izmanto ECB. Šādu pasākumu varētu veikt tikai padomas līmenī. Vai būtu apetīti un vēlme to darīt Eiropas līmenī? Uh, ņemot vērā, ka tuvojas arī Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ja šīs, ēlē, lai, tās, lai šīs vēlēšanas būtu veiksmīgas, tad dalībvalstīm ir jāparāda, ka pēc eh, taupības eh, gadiem valsts ir apņēmības pilnas uzlabot eh, ģimeņu un iedzīvotāju labklājību visā Eiropas Savienībā. Un tad cits jautājums. Ņemot vērā uh, šī sasaukuma beigu tuvošanos. Gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par to, cik efektīva ir EFSI un kohēzijas politika bijusi, lai nodrošinātu konverģenci starp uh, centrālo un austrumu un periferālo valstu ekonomikām. Paldies! Jā, paldies, ļoti nopietni un uh, interesanti jautājumi. Paldies. Mēs varētu par šīm tēmām runāt uh, dienām ilgi. Jautājums par taupības pasākumiem. Sākšu ar to, manuprāt, pašreizējie finanšu noteikumi ir ļoti sarežģīti un tos noteikti ir jāpārunā padomas uh, līmenī. Uh, Šos noteikumus noteikti nepieciešams vienkāršot, tas ir pilnīgi skaidrs. Par eh, publiskajiem izdevumiem. Tie var palielināt vispārējo vērtību, bet ir jautājums par efektivitāti un jāsaka sakojošais. Tur, kur um, publiskie izdevumi saistās ar ieņēmumiem, Tātad, ja mēs to darītu, tad tas būtu nacionālo budžetu, budžetu uh, uzdevums un vidējais Eiropas uh, Savienības parāda līmenis, ja mēs tērējam, teiksim, uh, nākošo paudžu vārdā, viņām tās nāksies par to maksāt, tad tas nav godīgi. Parādu esamība un uh, um, valsts izdevuma palielināšana šī iemesla dēļ, nu tā nav ilgtermiņa politika un Bulgārijas valdība um, nav šādi noskaņota. Runājot par izaugsmi, jā, tas viss ir ļoti labi, pozitīvi. Mēs uh, varam tagad vieglāk elpot, uh, vismaz Eiropā un arī Eirozonā, bet, diemžēl, um, tad, kad mēs piedzīvojam zinām atkopšanos, atvesļošanos, mums ir jādomā par eh, šī cikla citām pusēm un ka mēs varam saskarties atkal ar citām krīzēm. Cilvēki zina, ka ekonomika ir cikliska un tad, kad eh, ir labi laiki, tad jādomā tomēr par sliktiem laikiem, kas varētu būt priekšā. Eh, runāt par kohēzijas politiku varu sniegt jums piemēru no Bulgārijas. Tad, kad iestājāmies Eiropas Savienībā, un tas eh, notika pirms desmit gadiem, tad vidējais IKP eh, Bulgārijā bija 28%. Eh, šo desmit gadu laikā, pateicoties dalībai Eiropas Savienībā un pateicoties solidaritātei, ko esam izjutuši no Eiropas pilsoņiem, vidējais 2016. Mm, gada līmenis bija 40%. mēs nu viens trešdaļas uz vienu pusi pārgājām vidējā IKP uz iedzīvotāju, kas ir ārkārtīgi būtisks progress. Mūsu dalība Eiropas Savienībā ir bijusi ļoti veiksmīga tādā ziņā. Ņemot vērā šos rādītājus, esmu pārliecināts, ka Nacionālo finanšu ministru loma budžeta kontekstā ir atšķirīga atkarībā no dalību valstu tradīcijām, politiskajām bēsmām, bet es nedomāju, ka budžeta palielināšana veicinās izaugsmi. Pretējā gadījumā mēs eh, varētu pierādīt, nu, ka ir iespējama šī mūžīgā kustība. Paldies! Paldies, Keita Vinburn! Paldies ministra kungam! Mans jautājums ir par eh, noteikumu konsekvenci Eiropā. Šobrīd eh, šī komiteja un padome ved sarunas par trīs eh, dosjē, kas ir ļoti konkrēti saistīti ar atvasinātiem pakalpojumiem, klīringu pakalpojumiem. Kā jau jūs teicāt, mums ir CTP rezolūcija un tāpat arī refit process notiek, process tiek pārskatīts kā referenti par pirmo dosjē, ko es minēju. Es zinu, ka uh, kāda ir izaicinājuma nodrošinot, lai tie lēmumi, kas tiek pieņemti ar vienu likumdošanas aktu, lai kaut kādā veidā neskart tos nosacījums, ko jāpieņem vēlāk, varbūt vēl svarīgākā dosjē. Pirmkārt, kā jūs komanda nodrošinās konsekvenci eh, šajos trīs dosjē, un otrām kārtām. Uzdevums jau kā tāds ir sarežģīts, bet tad, kad jūs pieliekat klāt vēl tam visam Brexitu, tas viss kļūst ārkārtīgi sarežģīti. Kā Bulgārijas prezidentūra nodrošinās, ka jebkāda veiktā darbība un it īpaši šajos failos pieņemtie lēmumi kaut kādā veidā neietekmēs diskusijas, eh, kuras eh, notiks par eh, Eiropas Savienības un um, apvienotās karalistas attiecībām nākotnē pēc Brexita, it īpaši runājot par trešo valstu CCP, piemēram. Un šo regulu, kā tad jūs nodrošināsiet konsekvenci atbilstību tam, kas tiek pārnāts Brexit sarunās un 50. darba grupā? Paldies! Говорим за Брексит. Това е една тъжна история. Paldies. Par Brexitu, jā, tas ir skumji. Un man ir žēl, ka apvienotās karalistas pilsoņi nobalsoja tā, kā viņi nobalsoja, jo esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība nodrošina mieru kontinentā un otrām kārtām. Fragmentācija pašreizējā ekonomikā nav vēlama. Mazākās ekonomikas kļūs eh, vājākas un lielās kļūs arvien stiprākas. Runājot par jūsu minētajiem dosjē, mēs eh, tos eh, aplūkojam kā vienotu kopumu, kā pakotni. mūsu eksperti strādā pie šiem dosie eh, vienlaicīgi, eh, piemēram, eh, CCP, kopīga pāraudzība un arī kā CCP kā daļa tirgus infrastruktūrā. Tas darbs notiek tagad darba grupās un padomē, balstoties jau uz Igaunijas prezidentūras sasniegto. Un es domāju, ka tādējādi mums izdosies būtiski pavirzīties uz priekšu uh, priekšlikumā pār CCP vispārēju uzraudzību, ka mums tas izdosies Eiropas uh, tirgus infrastruktūras regulas ietvaros. Esmu tāds mērens optimists šai sakarībā. Uzsvars šeit ir uz uh, Uh, trešajām pusēm decembrī. Igaunijas prezidentūras laikā mēs panācām vienošanos par uh, sarunu vešanu, vešanas mandātu, uh, par emiru. Esam gatavi sākt diskusijas tik līdz kā parlaments būs gatavs. Thank you, uh, Mr. Klīns. Paldies, Klīnskungs, nākošais. Klīnskungs. Priekšsarētāji, esat sveicināti mūsu komitejā. Attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām Eiropas Savienība šobrīd ievērojami atpaliek no ASV par internetu un ar to saistītām lietām. Mūsu pozīcijas kā lielākā ekonomiskā tēla pasaulē paliks tāda tikai tad, ja mēs samazināsim šo atpalikšanu. Un dažās jomās, e-mobilitāte, piemēram, mēs pat varētu uzņemties vadošo lomu. Jūsu izteikumos nedzirdēju neko par šo tēmatu. Mani interesētu, vai jūs eh, prezidentūras ietvaros varbūt nāksiet klajā ar kādu priekšlikumu, kā šajos sektoros ar mētiecīgiem pasākumiem investīciju veicināšanai mēs varētu virzīties uz priekšu. Otrakārt, Brexit novedīs pie tā, ka Eiropas Savienībā būs uh, mazāk iemaksu, jo Lielbritānija ir eh, viens no lielākajiem neto iemaksu veicējiem, bet izdevumi pieaugs. Eiropas Savienībā ne tikai pētniecībai, bet arī migrācijas, bēgļu, enerģētikas, citu faktoru dēļ. Vai tas nebūtu pietiekams iemesls uzdot jautājumu par to, vai pienākumu sadalījums starp Eiropas Savienību un dalību valstīm nebūtu kritiski jāizvērtē? respektīvi subsidiaritāte šeit ir galvenais vārds. Varbūt ir nepieciešams pārdalīt pienākumus savādāk, lai tiktu galā arī ar mazāk līdzekļiem. Treškārt, dzirdējām, ka daudzi uzņēmumi, it īpaši mazie vidē uzņēmumi Grieķijā, eh, ir devušies uz Bulgāriju, pārcēlušies tur. Vai šis process ir apstājies, vai tas turpinās, vai jūs varbūt varat arī iedomāties situāciju, kad tad, kad Grieķija sāk atvesaļoties, tad šis zaudējums, jo ekonomikai tas ir eh, zaudējums, vai tas varbūt apstāsies. Paldies! Много а, благодаря за въпрос. Paldies par uh, interesantajiem jautājumiem. Uh, tik tiešām. Ekofin padome nevar izvirzīt uh, prioritātes, uh, teiksim, uh, mākslīgam intelektam, bet uh, es joprojām atceros, uh, cik veiksmīgs bija Vācijas valdības. Uh, Mm, stāsts, pieredze. Viņi nolēma kopā ar Francijas valdību un citām Eiropas Savienības valstīm uzsākt Airbus projektu. Tas bija projekts, principā apšaubīja lielu vadošu amerikāņu uzņēmumu um, lielo ietekmi. Tā kā jā, tas parāda, mēs varam būt priekšgalā arī jauno tehnoloģiju jomās. Jums ir taisnība, ka Eiropa pirms desmit gadiem bija vadošā tehnoloģija jomā. Mēs atceramies visus tos izgudrojumus, kas ir uh, dzimuši šeit, um, šajā kontinentā, bet uh, laika ir mainījušies. Citi tagad ir vadošajā pozīcijā, bet mums ekofinā mūsu prioritāte ir uh, nodokļi digitālajā ekonomikā. Tā ir mūsu prioritāte. Nodokļu jautājumi mums Um, ir prioritāte un mums uh, jādomā par to, kā aplikt ar nodokļiem multinacionālos uzņēmumus, arī uzliekot nodokļus uh, digitālai ekonomikai, un tādā veidā mēs uh, radīsim iespējas um, aplikt ar nodokļiem šos multinacionālos uzņēmumus, tā lai Eiropā gūtā peļņa arī paliktu Eiropā mūsu pilsoņu labā. Nodokļu sistēmai jākļūst caurskatāmākai un godīgākai. Um, ir pieņemti padomas uh, secinājumi, 17. Mm, gada 5. decembrī tie tika apstiprināti, un uh, es uh, paredzu, ka mm, komisija nāks klajā ar priekšlikumu un arī OECD sniegs savu ziņojumu par finanšu ministru priekšlikumu. Mēs eh, paredzam, ka tas varētu notikt martā. Eh, tātad šī gada martā. Eh, mēs tātad gaidīsim šos priekšlikumus un attiecīgi tad rīkosimies pēc tam par e-publikācijām un iespēju noteikt nulles nodokli. Šis priekšlikums joprojām tiek diskutēts. Pastāv konflikts starp divām dalībvalstīm, un um, tā rezultātā tika bloķēts šis jautājums. Um, tas notika 2017. gadā. Uzņēmumu pārcelšanās no Grieķijas uz Bulgāriju, nu, man liekas, ka tas ir nedaudz pārspīlēti nav nekāds e, domino efekts attiecībā uz Bulgāriju, nenotiek e, kaut kāda masveida pārcelšanās. Protams, mēs esam par e, godīgu nodokļu sistēmu, runājot par nodokļu uh, likmēm un uh, nodokļu bāzi, mēs pozitīvi vērtējam Grieķijas ekonomisko atvesļošanos un vēlam Grieķijai visu to labāko, tā ka te, manuprāt, nav tādas lielas ietekmes šai ziņā. Paldies, mēs sākām tieši laikā, bet mums ir jāievēro uh, šīs piecas minūtes, katram jautājumam, pretie gadījumā mēs nevarēsim dot vārdu visiem runātājiem, tā kā aicinu visus deputātus pieturēties pie divām minūtēm maksimāli jautājumu uzdošanai un mūsu viesim trīs minūtes maksimāli atbildēju uz jautājumu. Tagad nākošais papadimulis kungs. Paldies! Priekšsādātāji, es gribētu uh, sveikt jūs, ministra kungs, novēlu jums uh, visu to labāko jūsu prezidentūrai. Tāpat gribu pateikties par jūsu pozitīviem komentāriem, ko nu pat izteicāt par manas eh, valsts eh, ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Man ir daži jautājumi. Eh, tas, kas vakar notika Ekofinā, jūs teicāt, ka viena no jūsu prioritātēm būs sociālais pīlārs. Es zinu, ka notiek šobrīd zināmas diskusijas Mm, tāpēc gribētu dzirdēt, kāds ir laika grafiks un kāds uh, ir tad tas šis laika grafiks attiecībā uz sociālo pīlāru. Man bija liels prieks dzirdēt, ka viena no jūsu uh, prioritātēm būs banku savienības integrēšana, savienošana ar um, noguldījumu aizsardzības sistēmu un arī ar aizsardzības mehānismu izveidošanu tā, lai varētu samazināt risku, tāpat laikā arī to savstarpēji uzņemoties. Kādu progresu jūs saskatat, paredzat, jo padomas dēļ ir bijusi liela kavēšanās šajā jautājumā. Trešām kārtām MFF, tātad eh, daudz eh, gadu eh, finanšu prognozes Eiropas Savienībai, tā kā Brexits nenovēršam šķiet notiek, kā, ko jūs domājat par jaunu resursu ieplūšanu Eiropas Savienības budžetā, ņemot vērā to, ka pastāv acīm redzami riski ļoti eh, tādiem eh, bīstamiem samazinājumiem no sociālā un kohēzijas fonda. Tātad dabošajos fondos, ko mēs varētu darīt, lai lietas eh, nepasliktinātos. Paldies par eh, daudzgadu finanšu ietvaru MFF. Nu, tas eh, būs tāds diezgan eh, sāpīgs jautājums runājot par Brexitu. Man šķiet, ka debates nav fokusētas uz pareiziem jautājumiem. Mums ir jādomā, kāda instrumenta, kāda politika mums ir nepieciešama, un tad jācenšas pie tā visa saturiski strādāt. Uh, Ir dažādi viedokļi. Martā Sofijā notiks augsta līmeņa uh, diskusijas par daudzgadu finanšu ietvaru. Es nedomāju, ka dalība valstis īpaši vēlēsies izveidot jaunus instrumentus, lai aizpildītu šos iztrūkums nākotnē, un esmu skeptisks arī attiecībā uz pašreizējiem instrumentiem, vai tie spēs palielināt ne neto donoru devumu. Tāpat laikā tās valsts, kas gūs līdzekļus no kohēzijas politikas un kopējas lauksaimniecības politikas, tās arvien vairāk eh, norāda, ka šie divi instrumenti ir īpaši svarīgi un dod lielu labumu. Tie ir eh, pierādījuši sevi savas pastāvēšanas laikā, tā ka uh, debates būs ļoti sarežģītas, un mēs gaidam komisijas priekšlikumu šajos jautājumos, bet jebkurā gadījumā eh, svarīgākais ir tas, lai jūs, eh, tātad, lai šis parlaments apstiprinātu eh, daudzgadu finanšu schēmu, lai tiktu gūts atbalsts arī šajā komitejā, jo tas viss tiek atlikts pārāk tālu pēc vēlēšanām, nu tādā gadījumā debats kļūst vēl sarežģītāks, būs jauni deputāti, jauni parlamenta deputāti, jauni komisāri, jauni deputāti, un um, tas viss būs vēl sarežģītāk. Runājot par uh, ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanu, mēs pilnībā atbalstam līdz šim darīto. Jā, mums ir bijušas ļoti auglīgas diskusijas par šiem jautājumiem komisijas pakotne ir ļoti eh, derīgs devums, ir tīpaši ilgtermiņa perspektīvā. Padome ehm, diskutēja par šo jautājumu. Pēc Eirozonas sanāksmes mēs eh, uzturam kontaktus ar eh, Eirozonas ehm, prezidentu, lai nodrošinātu maksimālu koordināciju Eh, svarīgākās eh, pretrunas, eh, no tāds būtiskākās pretrunas šajās debatēs ir riska samazināšana vai riska kopīga mm, sadalīšana. Tātad, ko darīt? Lielākais vairums vai nu vismaz dažas dalībvalsts uzskata, ka nepieciešams vispirms iziet riska samazināšana, un tad, kad riska samazināšana ir veiksmīgi veikta, tikai tad mm, varētu šī riska savstarpēja uzņemšanās notikt. Ir ārkārtīgi sarežģīts atrisināt šo strupceļā nonāk šo jautājumu, bet es saprotu, ka dalība valsts tik tiešām grib panākt progresu. Thank you, Ernest Urtasun. Paldies, Ernests Urtasuns. Gracias, senor ministro, por estar hoy, eh, hoy aquí. Paldies, ministra kungs, par to, ka ieradāties pie mums. Man ir trīs īsi jautājumi jums. Pirmais. Mana grupa ir īpaši nobažījusies par to, ka pēdējos pāris mēnešos saskaramies ar šķēršļiem Banku Savienības pabeigšanā. Jūs runājat par riska paketi, bet arī par neseno šķēršļu mazināšanu attiecībā uz noregulējumiem, ko pieredzējām pēdējos mēnešos. Kā jūs plānojat banku noregulējumu risināt savas prezidentūras laikā? Jūs neko neminējāties Uh, attiecībā uz Country by Country Reporting Directive, uh, direktīvu ziņošanai pat dalību valstīm. Vai jūs vispār neplānojat pie tā strādāt, jeb varbūt ir kādi plāni tuvākajos mēnešos? Tad jautājums par slaveno melno sarakstu ar nodokļu paradīzēm. Es domāju, ka daudzi no mums nepiekrīt vakardien ekofinā pieņemtajam lēmumam. Viena iemesla dēļ mums nav nekādas informācijas par iemesliem, kāpēc dažas valsts tika izņemts no šī melnā saraksta. Un tad jautājums ir šāds. Vai jūs, kā prezidentūras pārstāvis, uzskatāt, ka dokumenti saistībā ar valstīm, kas ir izņemts no melnās saraksts, būtu publiskojumus vai nē? Un vai vismaz parlamentam būtu jābūt pieejai šādiem e, dokumentiem? Kāds ir jūsu viedoklis? Напълно споделям тезата, че Es pilnībā piekrītu šim vērtējumam, ka būtu nepieciešama lielākā caurskatāmība attiecībā uz procesu, kādā valsts tiek iekļauta melnajā sarakstā vai izslēgta no šī saraksta. Un runa ir par sadarbības nēsamību, esamību. Un katrā ziņā Es jau norādīju, ka tas nebūtu nenāktu pa ļaunu, ja valstis, kas ir tikušas izņemtas no šī saraksta, tiktu publiskotas. Tomēr jāsaka, ka tas, kā notika šī komunikācija, lika to darīt tikai ar viņu piekrišanu, jo savādāk mēs saskartos ar diplomātisku attiecību problēmu starp dalību valstīm un tām e, jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Tas, ko varu jums atklāt, ir tas, ka augsta līmeņa darba grupa padomē ļoti cieši seko tam, kādas apņemšanās ir izteikušas no saraksta izņemtās valstis, un mēs paturam sev tiesības, ka gadījumā, ja šīs saistības netiks pildītas, šīs apņemšanās, tad jebkurā brīdī šīs valstis atkal var nonākt sarakstā ar jurisdikcijām, kuras nesadarbojas. Pats fakts, ka šīs debatas notiek, jau parāda, ka padomes lēmums ir bijis pareizs. Valstis, kuras tika iekļautas sarakstā, ļoti ātri izrādīja vēlmi tomēr sadarboties. Tas parāda, ka mūsu iniciatīva bija pareizā. kas attiec uz ziņošanu pat dalību valstīm. Bulgārijas prezidentūra turpina tehnisko darbu. Nīderlandes, Slovākijas, Um, un Igaunijas prezidentūras laikā progress bija jūtams. Šobrīd ir nepieciešams laiks, lai no, sa, uh, pārskatītu savas pozīcijas. Juridiskais dienests ir sagatavojis atzinumu, ka juridiskai pamatam ir jābūt 155. pāntam. Juridiskais dienests uzskata, ka juridiskais pamats ir pie, 50.1 eh, pāns. Eh, līdz ar to nav vienprātības padomē. Thank you, uh, Mr. Coburn. Paldies, Coburn kungs. Thank you, Mr. President. Um, in 2000... Paldies, priekšsēdētāji. 2007. gadā Bulgārija vēlēs iestāties Eirozonā, bet neizpildīja kritērijas. Jūs sapratāt, ka nevar gan paturēt kūku, gan apēst viņu, kā saka dalību Banku Savienībā, EDIS garantijas Eiropas līmenī, Eiropas Startautiskais valūtas fonds, Stabilitātes un izaugsmas pakts, Eiropas um, finanšu ministrs, kas vadīs finanšu lietas, nevis jūs. Tas sagraus jūsu konkurētspēju, jūs nebūsiet vairāk konkurētspējīgi Manuprāt, jums ir 10% nodoklis Bulgārijai, ienākuma nodoklis lieliski, uzņēmumiem arī 10%. Fiskālā valhalā. Kāpēc jūs vēlētos kaut ko mainīt? Es pilnīgi nesaprotu. Un Eiropas Savienība vēlas sasaistīt CCCTB ar harmonizētām nodokļa likmēm. Un jūs zaudēsiet savus konkurētas spējas priekšrocības. Tas varbūt ir labi birokrātiem ar eh, daudz tūkstošu algu, bet ne parastiem iedzīvotājiem. Eh, Londonas City ir finanšu centrs, vai tas patīk Banjē Ferhofštatam vai nē. Bet eh, daudzas šaubīgās itāļu bankas sas, saistībā ar, ar izmaiņām Eiropas Savienībā tikai iegūtu bet Eiropa Eiropai tā būtu katastrofa. Mēs nevēlamies Eiropas katastrofu, kas uh, būtu pielīdzināms 1929. gada uh, um, katastrofai. Nevēlamies arī tādas katastrofas, kas izrietēja no šīs komunistu cīņas ar fašistiem un tā tālāk. Es gadiem ilgi strādāju Londonas Cityjā, es zinu, par ko tur ir runa. Priekšsēdētājs lūdzu, beidziet eh, jautājumu uzdošanu. Eiropas Savienība grauj situāciju un nesenā iejaukšanās Ukrainā eh, mums ir, eh, mums nostādīs Eiropu kara priekšā. Priekšsēdētājs, mums stingri jāpieturas pie divām minūtēm jautājumam. Atbilde. Jā, es saprotu jūsu nostāju, bet es tai nepiekrītu. Es pilnībā atbalstu Eiropas Savienību. Es domāju, ka Brexit pats par sevi ir bēdīgs stāsts, bet nu tā nu tās lietas notiek. Tāds ir bijis Lielbritānijas vēlētāju viedoklis. Jūs zinat, mūsu lozungs ir vienotībā, eh, mēs dažādībā mēs esam stipri un mēs kļūsim stiprāki. Un tikai laiks parādīs, kurš ir pieņēmis labāko lēmumu, pareizāku lēmumu. CCTB nenozīmē nodokļu režīmu harmonizēšanu. Mums ir ļoti plašs, plaša nodokļu bāze. Mēs varam turpināt debats par nodokļu bāzi. pieaugošs pieaugušs eh, eh, tais, pieaugušs taisnīgums eh, nodokļu sistēmā ir pareizais virziens. Dalība Eiropas Savienībā mums nesagādā problēmas. Mēs redzam šīs dalības pozitīvo pusi tikai. Līdz ar to es nevaru piekrist jūsu sūdzībām. Man ir ļoti laba komanda un Bulgārijā finanšu situācija nav apdraudēta. Neredzu nekādu iemeslu jūsu paustai attieksmēji. Un katrā ziņā mūsu darbs Briselē nekādā veidā nekaitēs Bulgārijai. Barbara Kapela. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, lai jums veicas jūsu prezidentūrai. Es esmu austriete, Eiropas parlamenta deputāta, un 2018. gada otrajā pusgadā Austrija būs prezidējuša valsts, un ja jūs sekmīgi strādāsiet, tad mēs, Austrija, arī ar daudz labākām sekmēm varēsim strādāt prezidentūrā. Jūs šodien izskicējāt prioritātes, cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, maksimālu caurskatāmību, vispārējā informācijas apmaiņa, labāka pārvaldība, sadarbojoties PVN jomā, un tur ir vairāki dosjē, tā skaitā arī harmonizēšanas dosjē, CCCTB vai CCTB arī. Bulgārija ir valsts ar eh, nodokļu likmi, kas eh, ir orientēta uz eh, lielā konkurētspēju, šie 10%, kas jau tik pieminēt. Kā jūs šīs prioritātes varēsiet īstenot? Otrkārt, jūsu potenciālā dalība Eirozonā. Jūs nesen sacījāt, ka pirmajā pusgadā Bulgārija uh, pieteiksies oficiāli dalībā Eirozonā, jūsu makroekonomiskie skaitļi ir pārliecinoši, jūs jau arī norādījāt, jums ir trešais zemākais parāda līmenis, jums ir budžeta pārpalikums, jums ir gandrīz 4% ekonomiskā izaugsme, bet jums ir arī IKP uz vienu iedzīvotāju, kas ir 18% zem Eirozonas vidējā. Un tad jautājums, ko jūs darīsiet, lai padomē pie dalībvalsts balsojumā saņemtu vairākumu atbalstu. Runājot par dzīves eh, līmeņa izlīdzināšanu un taisnīgumu ievērošanu. Э, по отношение на председателството искам да ви уверя, че ще оставим достатъчно работа. Kas attiecas uz prezidentūras darbu, varu jums apliecināt, ka jums paliks pietiekam daudz darāmā. Mēs turpinam kontaktēt ar jūsu valsts finanšu ministru. Februārī mums būs arī tikšanās. Iga, Igaunijas mūsu un Austrijas finanšu ministriem, tātad prezidentūras trio pārunāsim bažas un izaicinājumus, kas mums ir kopīgi. Kas attiecas uz dzīves līmeņa paaugstināšanu, tas ir atkarīgs no pārvaldības kvalitātes, kāda īsteno valdība. Mēs kā valdība daudz strādājam pie tā, lai uzlabotu dzīves līmeni Bulgārijā. Dažos pēdējos gados pieaugums ienākumu ziņā veidoja divciparu skaitļus, kas uh, palīdz mums tuvoties vidējiem ienākumu līmenim Eiropas Savienībā. Un, protams, mēs vēlētos, lai šis process notiktu straujāk. Daudz bulgāru ir emigrējuši, bet tas notiek jau mazāk nekā agrāk. Tā kā tas mums būtu veiksmes stāsts ja mēs varētu nodrošināt tādus dzīves standartus, kas pievilinātu imigrantus nevis otrādi. Ir diezgan daudz vecā gada gājuma eiropieši, kas eh, sākot saņemt eh, savas eh, pensijas, ir pārcelšies uz Bulgāriju Bu Bulgārijas mazajos ciematos ir Austrijas, apvienotās karalistes, Vācijas pensionāru ģimenes, kas savas eh, vecumdienas vēlas pavadīt Bulgārijā. Bulgārijai lieliska daba un varu teikt, ka klimats ir jaukāks nekā šeit. Thank you, Darius. Paldies, Darījušu Rozatī. Čer. Minister, welcome to the ECN meeting, meeting today. Ministra kungs, esat sveicināti mūsu sanāksmē eh, kā ECOFIN padoms priekšsarētājs. Man jums ir divi jautājumi. Pirmais. Tas ir saistīts ar zaudējumiem, kas eh, dalībvalstīm rodas no PVN krāpniecībām. Desmitiem miljārdu eiro budžeta ieņēmumos tiek zaudēti katru gadu uh, fiktīvu darījumu dēļ, kur iesaistīta Eiropas Savienības uzņēmuma. Mēs sagatavojam šeit dokumentu sadarbībā ar Eiropas komisiju par eh, PVN sistēmas izmaiņām. Jūsuprāt, cik lielā mērā šī iniciatīva spējas reāli mazināt minētos zaudējumus un cik lielā mērā tas palīdzēs ierobežot iespējas īstenot PVN krāpniecību? Vai plānojat īstenot kādas iniciatīvas, lai aktīvāk vērstos pret šīm krāpnieciskajām darbībām, kas izmaksā tik daudz mūsu dalību valstīm? Un otrs jautājums. Par rezultātiem īpašās izmeklēšanas komitejas darbā šeit parlamentā par Panamas dokumentiem, kur prezentēja savus ieteikumus parlamentam, Parlaments plenārsesijā pieņēma šos ieteikumus, un mērķis ir mazināt iespējas iz, izvairīties no nodokļu nomaksāšanas un īstenot naudas atmazgāšanu. Ko jūs plānojat darīt, lai īstenot šos ieteikumus? Vai jūs plānojat virzīties uz priekšu šajā dosijā? Някои изследвания показват, че... Ir pētījumi, kas parāda, ka igadējie zaudējumi PVN jomā ir pieliedzināmi Eiropas Savienību budžetam ap 150 miljārdiem 2015. gadā. Bulgārija kopā ar Austriju, Čehiju un Ungāriju uzsāka iniciatīvu, lai grozītu PVN direktīvu. Mēs vēlējāmies ieviest reverso PVN likmi daudziem produktiem. Diemžēl Eiropas komisija neatbalstīja šo iniciatīvu. PVN definētā sistēmā ļaus risināt šo problēmu ar PVN zaudējumiem. Un mēs bez šaubīšanās atbalstīsim šos centienus. Mums tā ir viena no prioritātēm. Bulgārija nav vadošā valsts e, saistībā ar šiem negūtajiem ienākumiem no PVN, bet ir ļoti daudz Eiropas iedzīvotāji, kas gūst labumu no brīvības veikt dažādas krāpnieciskas darbības, izkrāpjot naudu ar PVN schēmu palīdzību. Mēs strādāsim pie tehniskās analīzes attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Tā, tā saucamai DAX direktīvai. Šobrīd ir pāragri runāt par iespējamiem rezultātiem. Tomēr es domāju, ka mēs varam rēķināties ar vispārīgās nostājas pieņemšanu padomē vēl mūsu prezidentūras ietvaros. Kas attiecas uz administratīvo sadarbību PVN lietās? PVN jomā. Komisijas paziņojums šobrīd tiek apspriests un prezidentūra centīsies panākt progresu šajā jautājumā. Sekmīga rezultāta eh, gadījumā administratīvā sadarbība pacelsies jaunā līmenī. 2017. gada oktobrī komisija prezentēja savu priekšlikumu Tur bija izskicēti soļi, kas palīdzētu modernizēt PVN sistēmu un aizsargāt to pret krāpniecību un pielāgotu to digitālajam laikmetam. Es pats personīgi esmu šādas PVN sistēmas atbalstītājs. Tas ļaus ievērojami samazināt PVN krāpniecību, un esmu pārliecināts, ka kolēģi padomē mani atbalstīs. Paldies, Juanas Fernandes. Buenos dias, bienvenido. Labdien! Sirsnīgi sveicam jūs uh, mūsu komitejā un vēl panākumus uh, jūsu prezidentūrai, uh, jo šeit jums jāsaskars ar lieliem izaicinājumiem pēc tam, kad Eiropas komisija ir publicējusi ceļakārtu ekonomikas un monetārās savienības pabeigšanai. Jūsu rīcībā ir seši mēneši, bet tie būs ļoti interesanti seši mēneši. Es gribētu uzdot jautājumu par uh, plānoto Eirozonas pabeigšanu un par EDIS, par Eiropas depozītu apdrošināšanas sistēmu un banku, sistē, banku savienības pabeigšanu, kam EDIS nepieciešams. Mums, uh, mēs jau esam diskutējuši par uh, progresu šai jomā, diskusijas notiek tehniskā līmenī, un jūs minējāt to kā vienu no prioritātēm savai prezidentūrai. Gribētu zināt, kāda ir jūsu stratēģija, lai rosinātu diskusijas par EDIS, un kad uh, tas viss varētu nonākt uh, politiskā līmenī. Pirms šis jautājums nolik nonāk politiskā līmenī, ko esat paredzējuši arī tehniskā līmenī, lai pavirzītos uz priekšu un pabeigtu Banku Savienības izveidi. Paldies, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, tā ir mūsu apņemšanās. Tomēr es neesmu optimists eh, runājot par Edis eh, ieviešanu. Debates eh, padomē joprojām nevirzās uz priekšu. Tehniski ir ļoti viss vienkārši, ir šīs direktīvas projekts, trīs aizsardzības līmenis, trīs pilāri, tas viss ir skaidrs tomēr man ir neliela cerība, eh, jo eh, dalību valstis, diemžēl, ar aizdomām izturas vienu pret otru. Piemēram, eh, dienvidu valstis vēlas vispirms mazināt vai tās tiešām vēlas mazināt risku vispirms un pēc tam risku pārdalīt, bet mums ir nepieciešams veltīt vairāk laika diskusijām. Un tāpēc es norādīju, ka turpināsim tehnisko darbu kopā ar 2016. Uh, gada ceļa karti, balstoties uz padomas secinājumiem. Uh, bet varu atkārtot eh, vēlreiz, ka neesmu pārāk liels optimists. Mums ir jānogaida, eh, skatoties uz to, kas eh, notiks politiskā līmenī vienā no lielākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kad būs nodrošināta stabilitāte, tad varēsim arī apspriest šo dosiju. Paldies! Jā, mēs gaidām tādu agresīvāku pieju šai jautājumā. Vakardienas diskusija bija pozitīva, bet nu redzēsim, kas notiks. Arī mums jāspēlē sava loma, jādod savus ieguldījumus. Toms Vanden Kindelāre. Paldies, uh, ministra kungs. Es arī vēlējos jums pateikties par to, ka tiekaties ar mums šorīt. Es gribētu turpināt kolēģi uzdoto jautājumu par PVN Pirmkārt, eh, nesen uzsāktās diskusijas par PVN likmju pārskatīšanu. Viss ir viensprāts, ka būtu nepieciešama vienkāršāka procedūra, jāparedz noteiktām precēm pazemināts PVN likmes. Pašreizējā sistēma ir pārāk sarežģīta. Eiropas komisija ir ierosinājusi priekšlikums, uz karā kuņu dalību valstis var Uh, pazemināt PVN likmes jautājums, vai esat apmierināts ar šo priekšlikumu, vai arī uzskatāt, uh, ka būtu jāiet gluži pretējā virzienā, ka lēmums par pazeminātām PVN likmēm būtu jāpieņem Eiropas līmenī. Otrakārt, jautājums tātad par P, pazemināto PVN likmi e, elektroniskām publikācijām e-grāmatām. Šis jautājums jau tika diskutēts padomē, es atvainojos parlamentā pagājušajā gadā, mēs ar lielu vairākumu pieņemām uh, uh, priekšlikumu pagājušā gada maijā, bet uh, padomē šis jautājums ir iestrēdzis. Nevar vienoties Francija ar Čehiju par auto, uh, nore, auto likvidācijas sistēmu. Uh, Un tiešām ļoti žēl, uh, pilsoņi nesaprot to, ka ir izstrādāts labs priešlikums, bet padomē tas ir iestrēdzis. Vai jūs centīsieties atrisināt šo blokādi un uh, atgriezties pie šā jautājuma izlēmšanas? Daudzi uh, arī baidās par šīm elektroniskām publikācijām. Un es gribētu zināt, vai uh, uh, šis jautājums tiks izskatīts atdalīti no jaunā komisijas priekšlikuma par PVN likmēm. Paldies! Paldies! mums notiek neformālas konsultācijas, mēs uh, cenšamies būt kā starpnieks šajā strīdā starp Čehijas republiku un Franciju. Un būtībā Babičs, kurš bija finanšu ministrs un tagad ir premjērs, arī bija visu šā strīda uh, sākumā. Šeit būtu jābūt uh, elastīgākai pieejai. Tālāk par jauno PVN priekšlikumu es varu izteikties tikai kā Bulgārijas finanšu ministrs. Mums Bulgārijā ir vienota PVN likme, ir sagatavots 250 lapušu garš ziņojums, kas liecina par to, ka pazeminot PVN likmes noteikiem produktiem patērētājiem cenas nemainīsies. Es neatbalstu uh, šādus uh, diferencētas likmes, jo tas viss aiztīts ar papildu administratīvo slogu. Protams, ja uh, šis jautājums tiks atstāts dalībvalstu ziņā, tad arī Nacionāla administrācija varēs ar to nodarboties, bet mūsuprāt šeit nekāda sociālā pievienotā vērtība nav sagaidāma jo uzņēmumi to visu izmanto savās interesēs, bet es atbalstu komisijas priekšlikumu dot lielākas uh, eh, rīcības brīvību dalību valstīm PVN jomā, jo PVN ir uh, galvenais ieņēmumu avots dalību valstu budžetiem. Un tādēļ šīs uh, papildus rīcības brīvība, ko komisija uh, ierosina, mm, tas ir atbalstāmi, bet es kā Bulgārijas finanšu ministrs neesmu paredzējušās iespējas izmantot, un um, Bulgārija turpinās to politiku, kas jau vairāk gadus tiek īstenota. Bet pašreizējā sistēma ir novecojusi, un dalību valstis cieš no pagātnē pieļautām kļūdām un uh, dalību valstīm būtu jāspēj izmantot šīs diferencētās likmes, kā tās uzskat par nepieciešām, bet patērētāji neko no tā neiegūst, drīzāk tikai uzņēmumi. Paldies, Polstanks. Paldies. Mm, nu, es arī ceru uz turpmāku sadarbību un uz diskusijām ar uh, Bulgārijas prezidentūru. Man arī ir jautājums par nodokļiem. Es eh, šīs eh, atskaits par eh, katru valstu atsevišķi un caurskatāmību nodokļu jomā, kas ir izšķirīga. Es gribētu zināt, cik tālu šis process pavirzījies, un Bulgārijas atbalsts ir ļoti svarīgs. Tālāk šis, šī konsolidētā nodokļu bāze. Nu, es nedomāju, ka parlaments to uztvers par tādu tehnisku jautājumu. Mēs uh, mūsu nostāja tiks apstiprināta šā gada februārī, un es domāju, ka tā būs ļoti politizēta nostāja. Nezinu, ko nu Bulgārijas prezidentūra ar to iesāks tālāk. Es domāju, ka prezidentūrai būs izšķiroša loma šajā jautājumā, un arī mums ir liels atbalsts no nākamās Vācijas uh, koalīcijas. Un kāda būs Bulgārijas prezidentūras nostāja. Mums ir jāvirz šis dosie uz priekšu, nepieciešama lielāka skaidrība. Un pēdējais, kam es vēlētos pievirst jūsu uzmanību, ir uh, jādomā par ja nodokļu ienākumiem dalību valstu līmenī. Šeit ir jābūt sadarbībai starp komisiju un nacionālām uh, nodokļu administrācijām. Uh, un vajadzētu arī prezidentūrai rosināt dalību valstis veikt realistiskus aprēķinus par CCCTB. Esmu piesardzīgs optimists uh, attiecībā uz to, ka mums būs uh, iespēja pabeigt darbu pie šā priekšlikuma, izskatot katru pantu un uh, dot dot uh, dalību valstīm iespēju izlemt, vai uh, šis CCTB ietekmēs dalību valstu nodokļu ieņēmumus. Es piekrītu jums, ka šis ir ļoti politisks jautājums, ņemot vērā Eiropas vienotā nodo, vienotā tirgus struktūru, vienota nodokļu bāze rosinātu pozitīvu vienotā tirgus attīstību. Bulgārijā mums uh, šis jautājums nešķiet sarežģīts, mums ir ļoti plaša nodokļu bāze, mums nav iekšēju pretrunu un nav iebildumu pret šo priekšlikumu. Tik līdz tiks pabeigts debats par nodokļu bāzi, mēs pāriesim pie konsolidācijas. Tas ir šis uh, trešais C uh, direktīvas nosaukumā, tātad CCCTB. Es piekrītu, ka varbūt būtu nepieciešamāka agresīvāka attieksme pret atsevišķām dalību valstīm, izvērtējot uh, ietekmi uh, uz nacionālā budžeta un īstenošanu. Paldies! Tankungs turpina. Es gribētu jums vēl jautāt, mēs kopā ar uh, Alanu Lamasūru apmeklējām jūsu valsti, mums bija ļoti konstruktīvas diskusijas ar mūsu sarunu partneriem. Viņi bija ļoti labi informēti. Bet jautājums, ko jūs darīsiet ar Eiropas parlamenta nostāju? Tas ir konkrēts jautājums, jo mēs balsosim februārī par šo nostāju. Jā, protams, mēs to ņemsim vērā. Mēs zinām, kāda ir parlamenta loma šajā jautājumā. Es atbalstu CCCTB, un mēs ar nepacietību gaidām jūs nostāju, un to arī ņemsim vērā. Paldies! Divas labas atbildes. Protams, mēs uh, ceram, ka konsultāciju procedūrā mūsu viedoklis tiks ņemts vērā un atbalstīts. Tagad vārds Ludekam Nīdermājeram. Paldies, priekšsēdētāji ministra kungs, es augstu vērtēju un atbalstu jūsu komentārus par PVN un CCCTB un uh, nu, gribēju jautāt to pašu, ko jau Pols pajautāja, bet ņemot vērā lielo sarežģītību attiecībā uz CCCTB, vai jūs nedomājat, ka būs grūti panākt vienošanos, un tad labs risinājums būtu pastiprinātā sadarbība, lai uh, ieviestu šo uh, svarīgo projektu, lai uzlabotu uh, nodokļu iekasēšanu no lieliem uzņēmumiem. Es esmu arī uh, strādājis agrāk centrālā bankā, tāpat kā jūs, un es tiešām ļoti augstu vērtēju jūsu drosmīgo lēmumu vē, virzīties uz uh, eiro ieviešanu. Bet skatoties uz uh, ekonomikas datiem, pieauga uh, ekonomikas attīstības tempi, pieauga inflācija un būs grūti izpētīt izpildīt prasības attiecībā uz inflācijas līmeni, ko esat paredzējuši eh, darīt šai jomā, lai prasības izpildītu? Напред ще почна. Благодаря ви. Paldies par pausto atbalstu. Jo mēs eh, zinām, kas saskaņā ar līgumu pastāv uh, saistības ieviest eiro katrā dalību valstī. Mēs jau esam uzsākuši šo procesu pirms 20 gadiem. Jā, patiesi inflācija pakāpeniski pieaug. Tas ir saistīts ar energo uzņēmumu darbību. Bet ir bijuši daudzi gadi, kad inflācijas līmenis bija negatīvs. Protams, formāli šīs kritērijas ir jāizpilda. Un tādēļ ir tā saucamā uzgaidāmā telpa eirozonai. Un es varētu arī apgalvot, ka ies, ka mēs vēlētos iekļūt šajā uzgaidāmajā tāpā un tur palikt, līdz mēs esam visus kritērijus izpildījuši un mēs negribam, lai mums kaut kādas atkāpes tiktu piedāvātas. Attiecībā uz CCTB. Ir valstis, kam ir priekšrocības Eiropas Savienībā nodokļu jomā Es to nesaucu par konkurenci starp dalību valstīm, bet septiņām dalību valstīm ir zināmas uh, nevēlēšanās strauji virzīties uz priekšu CCTB uh, dosjē bet es tomēr eh, uzskatu, ka mēs spēsim eh, virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Un nākotnē, pavisam drīzā nākotnē, mēs varēsim arī sagatavot atbilstošos priekšlikumus. Eh, padomē ir nepieciešama vienprātība un var gadīties, ka viena dalība valsts šo procesu bloķē. Tomēr es ceru, ka mums izdosies sasniegt progresu arī šajā jautājumā. Paldies, Lūdzu Morgano. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies arī eh, ministra kungam. Mans jautājums par Banku Savienības un eh, ekonomiskās un monetārās savienības pabeigšanu. Priekšlikumi ir daudzi, arī no parlamenta, arī mm, Junkeram mm, priekšlikumi un arī tie, ko atbalsta Francijas prezidents eh, Makrons un Um, tas ir uh, pirms um, valdības uh, sarunās arī um, koalīcijā Vācijā. Nu, visos gadījumos tiek runāts par tādu lielu vienošanos, uh, politisku vienošanos, kas, kā mēs zinām, paredz riska samazināšanas un kopīgas riska uzņemšanās mēs riskus tāpat, mm, tāpat arī solidaritāti nodokļu jomā. Savā ievadā jūs jau atsaucāties uz šīm lietām Eh, gribētu saņemt varbūt sīkākas detaļas, ja iespējams, pirmām kārtām. Eh, jūs eh, runājat par tādu diezgan tuvu nostāju šai lielai vienošanai. Kādi, jūsuprāt, ir šie specifiskie aspekti, kas būtu jāpabeidz, jāizdara, lai panāktu šo kompromisu? Uh, Eh, lai varētu to apstiprināt, pieņemt visas Eiropas galvaspilsētas un kādā veidā jūs raugaties uz Bulgārijas prezidentūras lomu. Eh, ir eh, dosie, kuras uzskatāt par prioritātiem un realizējamiem Bulgārijas prezidentūras laikā, lai veicinātu šīs lielās vienošanās panākšanu attiecībā uz Banku Savienības un Eiropas Monetārās Savienības paveikšanu. Paldies! Ние ще предложим по отношение на Банковия съюз. Paldies! Mēs ierosināsim pieslīpēt un tādu papildinātu ceļu karti un identificēsim konkrētus soļus, lai stiprinātu banku savienību. Protams, mums ir nepieciešama politiska uh, vienošanās un politiskais konsensus. Pretējā gadījumā nav droši, ka varēsim pavirzīties uz priekšu. Domāju, ka turpmākajos uh, mēnešos, tad, kad Val Vācijā beidzot būs valdība, uh, būs vairāk dialogu starp lielajām dalībvalstīm, un es tik tiešām ceru un domāju, ka kancler, kancler Merkel un prezidents Makrons, ka viņi pavirzīsies uz priekšu. Kā Bulgārijas ministrs es varētu arī te kaut ko komentēt pirms mēs radam fiskālo kapacitāti Eirozonai un uh, pirms mēs lemjam par to, vai nepieciešams Eiropas ministrs, finanšu ministrs, mums nepieciešams izvērtēt šo situāciju ļoti uzmanīgi novērtēt, pie kā tas novestu, jo pastāv risks radīt divu ātrumu Eiropu. Runājot par e, Eiropas, eh, runāt par ESM, eh, par vienoto tirgu, tur debatas vajadzētu tik tiešām vērst eh, uz saturiskiem jautājumiem, tā vietā, lai pārāk daudz runātu par institucionālo arhitektūru. Nesoties uz to, kāds būtu mans personīgais viedoklis, padomē tik tiešām vajadzētu pavirzīties uz priekšu, lai nonāktu pie kopīgas nostājas likumdošanas faili, kas mūsuprāt varētu būt um, pavirzāmi uz priekšu. Mm, tas varētu būt par konverģences mehānismu. Tās ir ļoti labas iniciatīvas, ar ko klājā nākus komisija. Tā ka, jā, esmu pozitīvi noskaņots. Tad, kad Vācijā būs valdība, domāju, ka mums būs labs uh, izējas punkts. Paldies! Un līdz ar to mēs varam noslēgt šo ļoti auglīgo un interesanto viedokļu apmaiņu. Nobeidzam uz tādas optimistiskas nots, tas mums dod lielāku atbildību un uh, jūsu pusgads tik tiešām varētu būt tāds izstarošais eh, pusgads, lai uzlikt uz pareizajām sliedēm mūsu likumdošanas procesu un tāpat arī tālāko darbu institucionālās kārtības. Vēlreiz liels paldies par jūsu eh, apņēmību, sveicam jūs, paldies par jūsu programmu un vēlu jums eh, veiksmi, auglīgu sadarbību jūsu prezidentūras pusgadu laikā. Paldies!